Let me start our summit. Dargie kolēģi, lūdzu sāksim mūsu samitu. Laipni vēlējos jūs lūgt Eiropas parlamentā. Vēlses princi, mēs esam ļoti pagodināti šodien uzņemt jūs Eiropas parlamentā, lai apspriestos par tik nozīmīgu tematu. Mēs esam informēti par to, ka e, tāda ekonomika un labklājība, kas nerada daudz uh, oglekļa izmešu, ir ārkārtīgi nozīmīgs izaicinājums. Jūs karaliskā augstība, Barozo kungs, Van Rompē kungs, dārgie kolēģi, dārgie draugi, dāmas un kungi. Vēlējos jūs sirsnīgi sveikt Eiropas parlamentā, vēlējos sveikt visus mūsu viesus un eh, sākumā uzstāšos ar eh, ļoti parasti paziņojam, ka Eiropas parlaments uh, jau kopš pirmajām uh, tiešajām vēlēšanām 1979. gadā ir izveidojis īpašu vides tēmām veltītu komiteju. Un, uh, Pirmo reizi vēsturē mēs esam organizējuši, mēs bijām organizējuši tādu komiteju. Uh, Bet eh, pirms eh, kaut ko darīt, mums ir jāorganizē konferences, ir eh, jāapmainās viedokļiem, ir jāsaprot, kāds viedoklis valda mūsu demokrātiskajā sabiedrībā. Tāda veida konference kā šī dod mums iespēju uzklausīt vairākus viedokļus, un mēs varam pieņemt labākus likumus. Pateicoties diskusijām, mēs varam rast risinājums rītdienai. Dāmas un kungi, mūsu īpašais viesis ir viņa karaliskā augstība, un viņš arī uh, ir viens no konferences vadītājiem. Viņš ir ļoti aktīvi cīnījies par vīdes jautājumiem, ir pētījis klimata pārmaiņu sekas un to darījis jau ilgāk nekā 20 gadus. Savā ikdienas dzīvē viņš piedalās dažādos labdarības pasākumos un viņa karaliskā augstība ir izcils paraugs, kā ir iespējams dzīvot, cienot un lolojot dabu, domājot par nākamajām paudzēm. Es varu minēt tikai vienu no prinča Čārza nedaudzajām iniciatīvām. Tas ir tropisko mežu projekts, pateicoties kuram var palīdzēt aizsargāt eh, tropiskos mežus no izciršanas. Jūs karalistā augstība ieradusies Eiropas parlamentā pirms trim gadiem, un jūs mums pateicāt, eh, ka šis eh, neapstādināmais klimata pārmaiņu pulkstenis vienkārši turpina tikšķēt, un tas ievada pastaro dienu, un tas nebeigs tikšķēt. Uh, Jums ir, protams, jānā par jaunām tehnoloģijām, tiek runāts par energo kopienas izveidošanu, tas tika piedāvāts pagājušā gada 5. maijā, un mēs soli pa solītim e, apkopojam e, savus centienus un aktivitātes, lai izveidotu kopīgo energo politiku. Uh, Pateicoties tam, mēs varēsim nevien samaks, samazināt enerģijas izmaksas un e, paaugstināt energoapgādes drošību, bet varēsim garantēt arī ietaupījums šajā jomā, tajā pašā laikā uzlabojot energoefektivitāti. E, drošākā un tīrākā enerģija ir tāda, ko mēs varam izmantot. Mēs runājam arī par 3x20 mērķiem. Tā ir 2020. Eh, gada stratēģija, un to ir konkrēti kritēriji, kas mums ir jāievēro par 20% eh, mazāk emisiju, 20% energo ietaupījums un 20% atjaunīgo energoavotu izmantošana. Dāmas un kungi, ekonomika, kas rada maz izmešu, ir iespējama tikai tad, ja ir sa sadarbība starp sabiedrību, valsti un arī privāto nozari. Uh, Politiķiem ir jāizveido likumdošanas ietvars, kas var palīdzēt attīstīties labākai ekonomikai un, protams, arī uzņēmēji darbībai ir jāuzņemas augstākas sociālās atbildības daļa. Pie mums ir ieradušies arī uzņēmēji darbības pārstāvi, un tas ir ļoti labi, ka viņi varēs piedalīties šīs dienas diskusijās. Mūsu vēlētāji ir jūsu klienti, un viņi ir pret jums labvēlīgi noskaņoti, bet kas ir vēl svarīgāk? Uh, Paturēsim prātā to, ka tie ir cilvēki, kas vēlas dzīvot tādā pasaulē, kas ir draudzīga videi. Jūs karaliskā augstība. Lūdzu, došu jums vārdu. Uh, Priekšsēdētāji, godātie viesi, dāmas un kungi! Tikai pavisam nesen uh, man tika piešķirtas privilēģijas uzstāties jūsu parlamenta uh, organizētajā konferencē. Es biju pārsteigts un pat uh, aizkustināts, ka tiku atkārtot uzaicināts uz Eiropas parlamentu, lai runātu par to, kā mēs varam uh, pārveidot savus ekonomikas, lai tās radītu mazāk uh, oglekļa izmešu un kļūtu draudzīgākas videi. Uh, Es esmu sapratis, ka jūs nenogurstoši pievēršaties šiem jautājumiem un uh, jums ir arī jāsaprot, kā cīnīties pret nelabvēlīgo ekonomisko klimatu, kas tagad piedzīvo spēcīgas vētras. Bet es saprotu, ka šeit, Briselē, uh, ir uh, tiek. Uh, apspriesti ļoti nopietni jautājumi par to, kā ieviest pārmaiņas, pārmaiņas, no kurām nevar atteikties, ja mēs vēlamies eh, cīnīties pret eh, klimata pārmaiņu sakām radītajām eh, ekonomiskajām grūtībām. Ja jūs man ļausiet un Jūs lūdzāt mani iepazīstināt ar uh, savām domām, tādēļ es izmantošu savu iespēju, lai uh, padalītos savās domās par šo jautājumu un pastāstītu, kādēļ tas ir tik ļoti akūts. Visu pirms es uzskatu, mums ir nepieciešams padziļināt savu izpratni par to, kāda ir saikne starp pārtiku, enerģiju, ekonomisko drošību un ūdens apsaimniekošanu. Eh, tas eh, ir tādas jomas, kas ir jāpapildina konkrētajiem politiskajiem lēmumiem. Mums ir jāsaprot, ka eh, pieaug pieprasījums pēc zemes un citiem dabas resursiem, un, protams, tas ietekmē cenu līmeni, un jūs noteikti būsiet arī pamanījuši, ka tas uh, ir ietekmējis meteoroloģiskos apstākļus. Dāmas un kungi, es esmu vēsturnieks, neesmu ekonomists, bet arī es saprotu, ka šīs problēmas nevar risināt eh, parastajā ceļā, tradicionālajā veidā, lai varētu runāt tikai par IKP izaugsmu. Nē, tas būs tikai īstermiņa, nevis ilgtermiņa risinājums. Tas eh, mazinās eh, simptomus, bet neizārstēs slimību. Kā? Kādēļ tā ir? Es nevaru saprast, kā mēs varētu ilgtermiņā saglabāt pašreizējo IKP izaugsmi, ja mēs turpināsim patērēt savus zemes resursus tik bezatbildīgi, kā mēs to darām tagad. Es vēlējos teikt, ka ir vistiešākā saikne starp mūsu dabas ekosistēmām un ekonomiskajām iespējām atgūties no krīzes. Un lūdzu, neizmirsīsim, ka šī iespēja atgūties, šī elastība tiešā veidā ietekmē mūsu nākotnes izredzes. Es zinu, ka ir norisinājušās kaismīgas debates par šo atkopšanos, un es domāju, tas nozīmē iespēju piemēroties ārējiem šokiem, ārējiem triecieniem, un, protams, mums ir jāsaprot, kā mazināt klimata pārmaiņu radītās sekas, kā pieskaņoties tām. Ja mēs runājam par uh, dzīvības uh, nodrošināšanas uh, sistēmu dabā, par šiem dabiskajiem cikliem. Ja šie cikli, ja to līdzsvars kaut kādā veidā tiek izjaukts, ja daba vairs pati nespēja atveseļoties, tad uh, cik ilgs laiks būs vajadzīgs, lai ekonomiskais kapitāls un ekonomiskās sistēmas arī zaudētu šo dabisko aizsargspēju. Dāmas un kungi! Mēs varam uh, šeit uh, minēt arī tropisko mežu piemēru. Uh, Jūs, eh, vai jūs būsiet dzirdējuši, ka apmēram viena trešdaļa tropisko mežu ir izcirsta un izdezināta pēdējo 50 gadu laikā, un 6 miljonu hektāru no tropisko mežu platības turpina izzust katru gadu? Mēs to varētu salīdzināt, eh, ņemot Tālāk, kā, teiksim, futbola terminoloģija, tie būtu apmēram 24 tūkstoši futbola lauku katru dienu. Un, protams, neizzūd tikai meži, neizzūd tikai koki, tūkstošiem dažādu sugu dzīvnieku un augu pazūd, pazūd uz neatgriešanos. Tieši tādēļ mums ir nepieciešams rast jaunus risinājumus pašreizējām problēmām. Un, protams, eh, koki ne tikai nodrošina ūdens eh, nokļūšana atmosfērā, mums ir jādomā arī par meteoroloģisko apstākļu mainošanos un pārtikas ražošanas ilgspēju. Ja piemēram, nodeg viens hektārs tropiskā meža, tas ietekmē e, neatgriezeniski daudz cilvēku dzīves un tajā pašā laikā ietekmē arī ekonomisko izaugsmu un labklājību. Pēdējo dienu laikā mēs e, uzzinājām, ka tāda, eh, tāds sausums, kas ir piedzīvots tikai reizi gadsimtā, tagad piecu gadu laikā ir gadījies jau divas reizes. Un šī sausuma dēļ eh, ir gājuši bojā tik daudz koku eh, Amazonas platībā, ka e, tas radīja ļoti daudz e, siltumnīca efekta gāžu, nevis apstādināja tās. Mums ir jāpieliek punkts koku izciršanai. Ja mēs e, šo problēmu nevarēsim atrisināt, neskatoties uz visu pārējo, mēs nekādā veidā nevarēsim cīnīties pret klimatu pārmaiņu sekām. Un mēs nedrīkstam pievērt acis uz to faktu, ka mums ir uh, Eh, jāpārdomā savs ekonomiskais izaugsmas modelis, kas pagaidām ir balstīts uz ražošanu un patēriņu. Un, protams, produktu ražošana nozīmē augstus oglekļa izmešus. Mums ir jādala ekonomiskā izaugsme no pā paaugstināta patēriņa tādā veidā, lai ņemtu vērā gan mūsu ekonomiskās vajadzības, gan arī dabas aizsardzības principus. Nevajadzētu iedragāt nevienu no šiem principiem. Mums ir jāpadomā par šo dabīgo pretspēku, par to, kā to uzlabot, un ir jāizveido labāk pie šīm problēmām. Ja mēs nedomāsim par attiecīgā likumdošanas uh, ietvara izveidošanu un šo dilēmu neatrisināsim pēc iespējas ātrāk, mēs nokļūsim uh, lielā ķezā. Īstenībā mēs nedrīkstam atļauties kļūdīties, un mums ir jāpadomā par tādas nozars radīšanu, kas radīs maz izmešu un piedāvās jaunus, ilgspējīgus uh, jaunas ilgspējīgas darba vietas, bet arī uzlabos Eiropas Savienības konkurētspēju. Protams, mēs esam pieredzējuši arī tādas iedrošinošas zīmes, un es ļoti uzmanīgi esmu sekojis strateģiskajam enerģijas tehnoloģijas plānam, ar kura palīdzību ir domāts eh, grozīt visu Eiropas enerģijas sistēmu, kā mēs eh, ražojam enerģiju, kā mēs to transportējam un kā mēs ar to tirgojamies. Pateicoties šādai sistēmai, mēs varam parūpēties par tādas tehnoloģijas radīšanu, kas būs ilgspējīga un vidē draudzīga. Un, ja es drīkstu tā teikt, pateicoties šai iniciatīvai, jūs esat piedāvājuši ļoti iedrošinošu paraugu pārējai pasaules daļai. Es ļoti labi apzinos tās grūtības, ar kurām esat sastapušies, lai varētu domāt par 20, 3x20 mērķu īstenošanu līdz 2020. gadam. Klimata pārmaiņu zinātnieki ļoti daudzi no viņiem saka, ja mēs nevarēsim eh, cīnīties, ja mēs vēlamies cīnīties pret eh, klimatu pārmaiņu ļaunākajām sakām, mums līdz 2050. gadam izmeši ir jāsamazina līdz 50%. Tā tad 2020. gadam nospraustie mērķi var būt tikai zemākā ambīcija latiņa. Uh, Es zinu, ka daudzi vēlas samazināt siltumnīca efektu radošās gāzes par 30%, un es tikai varu aplaudēt šiem centieniem. Dāmas un kungi, neaizmirsīsim, ka mēs esam arī atkarīgi no naftas resursiem, un arī uh, lauksaimniecības uh, formas, uh, noris, uh, lauksaimniecība tiek piekopta tādā ļoti industrializētā veidā. Tas nelabvēlīgi ietekmē gan pārtikas, gan arī naftas cenas. Uh, Bija kāds pētījums, ka cilvēks, kas dzīvo rietumu pasaulē, izmanto 4,4 litrus dīzeļa degvielas katru dienu. Un, uh, Pārtikas nekaitīguma aģentūra savu eh, pārtikas eh, cenu indeksu aprēķināja pagājušā gada decembrī, un tas bija augstākais indeks, kāds tika sasniegts kopstu, kopš 1999. gada. Paturēsim prātā arī to, ka mēs dzīvojam pasaulē, kur miljards cilvēku cieši bādu, vēl viens miljards uh, nesaņem pietiekam daudz pārtikas, un vēl viens miljards uh, cieši no aptaukošanās un liekā svara. Ir uh, ļoti daudz bagātu pasaules valstu, kur miljardiem uh, Eh, vērta pārtika katru gadu vienkārši tiek izmesta atkritumu spainī. Un tieši tajā pašā laikā ļoti liels skaits eh, cīps produktu eh, tiek atstāt novārtā, pirms tie vispār sasniedz lehti tirgū. Es domāju, ka tā ir pilnīgi aplama situācija. Un, diemžēl, Šāda intensīva lauksaimniecība ietekmē nelabvēlīgi jūras vidi. Uh, jo uh, lauksaimniecības industriālā forma nelabvēlīgi ietekmē jūrā dzīvošo organismu veselību. Kā jūs noteikti būsiet zinājuši, uh, šāda lauksaimniecība rada zilāļu uh, skaita palielināšanos, Tas nelabvēlīgi ietekmē skābekļa līmeni ūdenī un rodas tās augtās uh, nāves zonas, kurās vairs nevar dzīvot zīvis. Uh, Eiropas Savienības eh, vides pārskats 2004. gadā eh, apgalvoja, ka visā pasaulē ir apmēram 140 šādu nāvis zonu. Viena no tām katru gadu ir sastopama Meksikas līcī. Un eh, ņemot vērā ASV kukurūzas audzēšanas apjoms, 2002. gadā šāda zona bija apmēram Massachusetts lielumā. Un nesenais ziņojums no Dānijas uh, lēsa, ka aug, temperatūras paaugstināšanās un oglekļa izmešu paaugstināšanās varētu radīt vēl vairāk nāves zonu, un to skaits okeānos varētu pieaugt līdz pat 20%. Varbūt ir vērts pieminēt, ka 25% no oglekļa dioksīda emiš, e, e, emisijām, ko mēs radām, absorbē tieši okeāni. Bet izrādās, ka okeānu spēja absorbēt šos izmešus samazinās tādēļ, ka tiek noplicināta piekrastes uh, biotopi. Piemēram, 13,5 gigatonu oglekļa dioksīdu tiks emitēti atmosfērā nākamajos 50 gados. Un Tas ir arī tādēļ, ka pa palielinās Eiropas Savienības eh, garneļtirgus. tirgus. Tas atbilst visām ar transportu saistītajām emisijām Eiropas Savienībā 20 gadu periodā laika posmā no 1997. līdz 2005. gadam. Papildus šīm problēmām, tātad mūsu okeānu veselība un ražīgums, tas apdraud, eh, to visu apdraud arī pārmērīgi intensīva nozveja, klimata izmaiņas, toksiskais piesārņojums un biotopa degradācija. Šie apdraudējumi liek mums realizēt visaptverošu un piesardzīgu pieeju, lai apsaimniekotu uh, jūru ekosistēmas, lai tādējādi nodrošinātu maksimālo pārtiks drošību un ieguvumu no uh, zivsaimniecības, tajāpat laikā saprotot, ka um, mums ir jāaizpilda uh, šīs proteīna plaisa, izmantojot savvaļas zivju nozvēju. Es domāju, ka es neesmu vienīgais, kurš uh, uzskata, ka tas ir dīvaini, ka par spīti tām, ka katru gadu subsīdijās tiek izmaksāts 16 miljārdi dolāru no publiskajiem budžetiem, izrādās, ka tomēr zivsaimniecība ir nospiest uz ceļiem. Un es domāju, ka ir skaidrs, ka mēs nevarēsim turpināt šādu subsīdiju izmantošanu tajā pat laikā mēs redzam, ka te pastāv arī iespējams risinājums pētījumi par to, kāda varētu nākotnē izskatīties Ziemeļaustrum Atlantijas tunču nozvei, paredz, ka subsīdijas apmēram 120 miljonu dolāru apmērā dod pēļņu tikai 70 miljonu dolāru apmērā. Un pētījumos ir konstatēts, ka ilgtspējīga zivsēniecības nākotne pat bez subsīdijām varētu nodrošināt ikgadējo pēļņu 310 miljonu dolāru gadā apmērā, ja stunču krājumi varētu atjaunoties ilgtspējīgā līmenī. Pasaules bankas aplēses rāda, ka ja mēs gribam tikt vaļā no šīm perversajām subsīdijas schēmām, kas patreiz pastāv, tad globālā zivsaimniecības nozare varētu dot 250 miljārdus dolāru gadā globālajā IKP apjomā. Un tas varētu notikt uz ilgtspējīgiem pamatiem. Jāsaka, ka tas mums piedāvā cerību uz ilgtermiņa, tiesim, šo risinājumu, nekā tikai īstermiņa kaut kādu pasākumu, lai atvieglotu mūsu situāciju. Bet, ja mēs paskatītos nākotnē, tad jautājums ir, vai mums vispār ir kāda alternatīva, kā tikai šāda ilgtspējīgas attīstības nodrošināšana. Dāmas un kungi, mums šodien ir jādara daudz vairāk, lai novērstu rītdienas katastrofas. Un to mēs varam izdarīt tikai tad, ja izmainīsim to, kā mēs risinām ekonomiskās problēmas, ar ko sastopamies. Ja mēs gribam, lai lauksaimniecības un jūras apsaimniekošanas sistēmas būtu dzīvot spējīgas ilgtermiņā, tad mums ir jāveido rīcība politika ikvienā jomā, kas sektu visus zaudējumus, ko mēs nu, radām vidēji. Vērojot un strādājot ar šiem jautājumiem, gandrīz 30 gadus es esmu konsultējies ar izcilākajiem pasaules ekspertiem šajos jautājumos, un es gribētu dalīties pāris vērojumos par to, kā man šķiet mēs varētu atrisināt šo situāciju. Es uzskatu, ka sociālā un ekonomikas stabilitāte ir balstīta uz to, lai augstu novērtētu un atbalstu, atbalstītu uh, vietējo sabiedrību un tradīcijas kā tas ir norādīts arī starptautiskā ziņojumā par lauksaimniecības uh, uh, sistēmu. Katrā ziņā mums ir jāraugās, lai ekonomiskās lauksainicības sistēmas būtu izturīgas. Tāda rīcība politika, kas nodrošina daudzveidību un ļauj ģenerēt pozitīvus rezultātus ne tikai lauksaimniecībā, bet arī turismā, mežsaimniecībā un rūpniecībā. Tādi ir iespējamie risinājumi. Ir nepieciešams izstrādāt rīcību politiku, kur finansējums tiek piešķirts dažādības stiprināšanai. Un varbūt publiskie līdzekļi varētu tikt izmantoti saprātīgākām subsīdijām, lai veicinātu ražošanas daudzveidību, specifiskāk tajā pat laikā aizsargājot tā saucamās sabiedriskās preces. Un tas ir svarīgi, lai mēs pastiprinātu lauksaimniecības, jūras un enerģētikas sistēmu, ilgtspēju, lai tās varētu nodrošināt mūs ar nepieciešamajām precēm un pakalpojumiem, un lai tās būtu izturīgas pret pēkšņiem satricinājumiem, kas varētu rasties arī klimata pārmaiņu rezultātā. Es uzskatu, ka ir nepieciešama atšķirīga pieeja pēļņas un zaudējumu aprēķināšanai, atbalstot sociāli atbildīgu un rīcību un tādu, kas nedara kaitējumu apkārtējai videi. Patiesībā tas bija tas, kas lika man izveidot pirms sešiem gadiem īpašu projektu, kas ir saistīts ar biznesa uzskaiti un ilgtspēju. Un tas atspoguļo šo savstarpējo miedarbību starp finanšu elementiem, vides un sociālajiem elementiem un kā tas ietekmē uh, uzņēmumu ilgtermiņu darbību. Un es esmu pārsteigts, ka arvien vairāk organizāciju, kā arī Lielbritānijas valdība un tādas starptautiskās grupas kā EDF Energy, uh, HSBC banka un Aviva uh, ir pārņēmušas šo integrēto pārskatu sistēmu. Patiesībā pagājušajā gadā es paplašināju šo projektu un izveidoja startautisku grupu, ko atbalstīja eh, daudzas eh, grāmatvedības un standartu struktūras, eh, kā arī ANO un biržas. Un mani priecēja visvairāk tas, ka šī iniciatīva realizējās vēl pirms ANO pētījuma konstatējumiem par ekono, ekosistēmu un bioloģiskās daudzveidības ekonomiku. Pēc tam, kad tika globāli izvērtēts daudz triljonu dolāru ieguldījumu nozīme pasaules ekonomikā, mēs redzējām, ka patreizējās nacionālās uzskaitus un pārskatu sistēmas ir jāpārveido, lai tās atspogļotu to, kā dabas ekosistēmas darbojas. Veidojot jebkādu jaunu struktūru, ir nepieciešams izstrādāt ilgtermiņa integrētu politiku, lai veicinātu tā saucamo zaļo ekonomiku, kas balstītos uz ilgtspējīgu aktīvu pārvaldību, ražīgāku atkritumu pārstrādi, jaunu ēku būvēšanu, kuras neemitē oglekļa izmešus, kā arī noteicot, e, nosakot ambiciozus mērķus attiecībā uz automašīnu radītiem izmešiem. Un ja mēs šādā jaunā veidā paskatītos uz pasauli, tad mēs varētu radīt tiešām ilgtspējīgu ekonomisko iespēju, un tā būtu ekonomika, kas no vienas puses liktu lielāku uzsvaru uz to, kā plānot ilgtspējīgu pilsētu attīstību un palīdzētu uzņēmumiem saglabāt bioloģisko daudzveidību un ekosistēmas. Tajā pat laikā mazāk eh, balstoties uz valdības subsīdijām un mehānismiem, kas galu beigās var novest pie tā, ka atbilstošie nacionālie komponenti eh, tiek eh, iznīcināta. Dāmas un kungi, lai šādi risinājumi varētu tikt īstenot lielākā mērogā, mums ir jāmeklē partnerības, tā tad ir jāveido uh, publiskās un privātās partnerības, kā jau teica arī parlamenta priekšsēdētājs, un tam ir nepieciešams piesaistīt ekspertus ar to zināšanām, kā arī nevalstiskās organizācijas. Mēs nevaram atstāt to visu tirgus spēkiem. Ilgtermiņa valsts politikai ir jābūt saskaņotai un konsekventai, lai radītu vidi, kas veicina privātā sektora investīcijas. Un tikai tādā veidā privātais sektors būs gatavs piešķirt investīciju kapitālu. Tirgus, protams, piedāvā līdzekļus, kā pātrināt mm, izmaiņas uzvedībā, bet Lai šīs izmaiņas būtu efektīvas, tās ir jākoncentrē un jārealizē atbilstoši ilgtermiņu politikai. Tas nozīmē spēcīgu likumdošanu un tikpat spēcīgu šīs likumdošanas īstenošanu. Šim sarakstam es varētu pievienot tikai vēl vienu konstatējumu, tas ir patērētāja loma. Man šķiet, ka Līdz brīdim, kamēr mēs visi kā uh, patērētāji nesāksim pieprasīt ilgspējīgus produktus un pakalpojumus no uzņēmumiem, tad mm, politiķi arī neredzēs to, kādēļ būtu jāveic reāls izmaiņas. Es nesen uzdevu sev jautājumu, kādēļ sabiedrība nav izmantojusi uh, tās iespējas, kas tā ir tikušas dotas, lai tiektos uz ilgtspējīgu nākotni. Mans secinājums ir tāds, ka pārāk ilgi Eh, vidas aizstāvi ir koncentrējušies uz to, kas cilvēkiem būtu jāpārtrauc darīt. Ja mums vienmēr saka, ka dzīvot vidē draudzīgi nozīmē atteikties no visa tā, eh, kādēļ mēs vispār dzīvojam, nav arī pārsteigums, ka cilvēki atsakās ieviest šādas izmaiņas. Tādēļ pagājušajā gadā es uzsāku jaunu iniciatīvu, kas saucas sākums - stāt. Tās mērķis ir parādīt cilvēkiem, ko viņi varētu sākt darīt tādi vienkārši pasākumi, ko mēs visi varētu darīt, lai labāk izmantotu dabas resursus. Un strādājot ar Eiropas dažiem vadošajiem uzņēmiem kā Kingfisher un Eurostar, kā arī tādām slavenībām un mārketinga profesionāļiem, mēs tiecamies eh, pārliecināt cilvēkus par šādas ilgspējīgas attīstības priekšrocībām, kā viens uh, reklāmfirmas vadītājs man teica, mēs parādām, ka tas ir uh, šiki izmantot mazāk lietu un resursu. Un patiesībā šāda pieeja var būt arī uh, ekonomiski izdevīgāk, kā to atklāja Marks un Spencers. Ilgts šāda inovatīva pieeja ilgtspējīgai attīstībai ļauj taupīt līdzekļus. Kā es teicu, šim procesam nevienmēr palīdz vispārējā sabiedriskā doma un tie klimata skeptiķi, kas uh, noliedz jebkādus zinātniskos pierādījumus, kas pārliecinoši ir pierādījuši, ka globālā sasilšana ir veicinājusi cilvēka darbību un cilvēka rūpnieciskā ražošana. Un simtiem zinātnieku pasaulē to apstiprina. Un tie, kas kā arī es atzīstos, es ironiski tiekam apvainot par to, ka mēs esam pret e, zinātni, mēs patiesībā e, radām iespēju, ka it kā kāds ir sazvērējies, lai apzināti iznīcinātu uz tirgus spēkiem balstīto kapitālismu sistēmu, kas tagad pasaulē dominē. Es gribētu pavaicāt, kā gan šie cilvēki skatīsies acīs saviem mazbērniem? un kā viņi atzīst to, ka viņi ir padarījuši mazbērnu nākotni par neiespējamu. Aizbildinoties vienkārši ar cikliskām izmaiņām, kas ir notikušas arī iepriekš un ko mēs nespējam kontrolēt, kā viņi attaisnos to, ka viņi nav uzklausījušos izmisuma saucienus, kuri brīdinājuši konsekventi par tuvojošos katastrofu, jo viņi, šie cilvēki, ir spējuši nolasīt zīmes par to, ka katastrofa tuv, tuvojas un kā izmainās ierastie modeļi dabā. Un es brīnos, vai šādus cilvēkus sauks pie atbildības par to, ka viņi ir atteikušies sekot šiem brīdinājumiem un rīkoties piesardzīgi. Es domāju, ka uh, ruletes spēlēšana ar nākotnes mantojumu ir neattaisnojama. Un tas ir mantojums, kur noteiks jūsu lēmumi šeit, šajā parlamentā. Dāmas un kungi! Jūs patiešām esat bijuši ļoti pacietīgi klausoties manī, un es apsolu, ka tas, par ko jūs lemsiet šodien, varētu veicināt nepieciešamās izmaiņas, kādas mums ir jāveic nekavējoties. Un es gribētu aicināt jūs būt pietiekami drosmīgiem, lai izmantotu šo mirkli un virzītu Eiropu ilgtspējīgu un ekonomisku labklājību lai tādajādi nopelnītu mūsu pēcnācēju bezgalīgu pateicību. Paldies! Much, uh, your... Liels paldies, jūs karaliskā augstība. Jūs esat norādījis mums uz ļoti daudzām nopietnām problēmām un jautājumiem klimats, pārtika, ūdens, enerģētika, kā risināt problēmas. Tāpat uh, plānotā ekonomikas stratēģija un tās finansēšana, energoefektivitāte, enerģijas taupīšana, kas mums ir ļoti nozīmīga, un arī stratēģiska publiska privāta partnerība. Bez sadarbības starp privāto un publisko sektoru mēs nevaram neko daudz panākt šai jomā. Liels paldies jums par jūsu nozīmīgo uzrunu. Tagad es dodu vārdu Eiropas komisijas prezidentam Jose Manolam Baroso. Uh, jūs karaliskā augstība, prezident Buzek, prezident Van Rompuy, godātie deputāti un viesi. Mēs uh, reti redzam tādu sanāksmi, kur tiekas politiķi, nevaltiskās organizācijas no visas Eiropas. Un uh, es vēlos pateikties par uh, šo iniciatīvu. Mēs runājam par ilgtspējīgu attīstību, tad es vēlētos pateikties uh, karaliskai augstībai uh, princem Čārlzam un prezidentam Buzikam par šīs uh, galoņu tikšanās organizēšanu. Eiropas komisija uh, Eh, strādājot pie 2020. gada stratēģijas, arī domā par eh, oglekļa patēriņa samazinājumu un izveidot, strādājam pie maz oglekļa attīstības stratēģijas šeit nav vienkārši runa par tādiem modes vārdiem. Mums ir tiešām nepieciešama ilgtspējīga attīstība un re, ir nepieciešama resursu efektīva izmantošana. Tas ir absolūti nepieciešami un izšķiroši, lai Eiropas Savienība atrastu savu vietu 21. gadsimta jaunajā tirgus situācijā, nodrošinot ekonomikas izaugsmi un jaunas darba vietas. Mums nav laika, vairs nav daudz laika Un mēs arī nākam klajā ar iniciatīvu par resursu efektīvu izmantošanu Eiropā. Tikai tā mēs varam nodrošināt Uh, Eiropas ekonomikas attīstību, mums ir jādomā par efektīvu resursu izmantošanu. Un šeit ir svarīgi trīs priekšnosacījumi. Pirmkārt, ir jākoordinē rīcība daudzās politikas jomās, ir nepieciešams atbalsts un es pateicos uzņēmējiem par uh, to, ka viņi atbalsta šo mērķi. Resursu efektīva izmantošana nevar būt tikai tā saucamā zaļā niša, bet uh, šeit ir jādomā par visu ekonomiku ir nepieciešams investīcijas, lai uzņēmumi izdarītu izvēli, domājot par ilgtermiņu politikas īstenošanu. Un tāpat ir jārosina patērētāji patērēt resursus efektīvi, un viss, kas tiek iegūts ietāpot, nav zaudēts. Mums ir jāatrod kopsaucējs runājot par eh, klimatu pārmaiņu samazināšanu, par energoresursu izmantošanu, ekonomikas attīstību, lauksaimniecības, zilsaimniecības attīstību. Tātad šeit ir saskārsmes vietas starp daudzām politikas jomām. Mums ir jādomā par resursu izmantošanu, jāmeklē jaunas iespējas inovācijām un attīstībai, Un e, tieši šobrīd arvien vairāk pieaug konkurence par resursu ieguvi. Daudz kas e, ir iespējams e, pat bez lielām izmaksām, domājot par labāku izpratni, kādi izaicinājumi ir arī uh, ietaupījumi ir uh, iespējami, bet citiem pasākumiem ir vajadzīgas lielas investīcijas, lai īstenotu pārēju uh, enerģētikas, transporta sistēmās un lauksaimniecībās. Protams, šīs pārmaiņas nevar izdarīt vienas dienas laikā, bet ja uzņēmēji nesapratīs, ka investīcijas jāizdara tagad, tad šīs pārmaiņas nekad nenotiks. No visa šī procesa ieguvējs būs nākamās paudzes. Ja mēs izveidojam pareizu pamatu, mēs izveidojam investīcijas eh, zinātnē, tad mēs gūsim rezultātus, kā tas bija savā laikā, kad mēs cīnījāmies pret skābajiem lietiem un pret ozonu caurumu atmosfērā. Eiropas Savienībā resursu atkārtot izmantošana ir kļuvusi par parastu praksi mājasaimniecībās. Kopš 90. gada siltumnīcas gāžu izmeši ir samazinājušies par 10%, bet ekonomikas apjoms ir pieaudzis par 40%. Mums ir jāmeklē alternatīvas, uh, e, atjaunojamie enerģijas avoti jāizmanto vairāk 23 no 25 uh, atjaunīgo energoavotu elektrostacijām tiek veidots Eiropas Savienībā. Tas viss radīs uh, jaunas darba vietas, uzlabos mūsu konkurētspēju un dzīves kvalitāti. Ir mm, darba vietas, kas ir uh, Eh, saistīts ar jauno ekonomiku, ir daudz drošākas un šie sektori ir konkurētspējīgāki. Ir jāizvirs stingrāki vidas aizsardzības mērķi un stimuli, un šādē, šādā veidā mēs varam rosināt eh, inovācijas un jaunajās tehnoloģijās uh, ir arvien pieaugošs skaits patentu reģistrēts salīdzinot ar uh, fosīlo uh, kurināmā enerģija. Ja mēs nerīkosimies, tad mēs zaudēsim savas vadošās pozīcijas izšķiroši svarīgos sektoros. Ir uh, jāsamazina Uh, enerģijas patēriņš par uh, vairāk nekā 80% līdz 2050. gadam. Mums ir nepieciešams energoefektivitātes plāns, kur ir noteikts uh, samazināt energopatēriņu par 20% līdz 2020. gadam. To atbalstīja arī uh, samits uh, pagājuši piekdien. Uh, Tāpat ir jāatdala ekonomikas izaugsme no resursu patēriņa. Jautājums, kā uh, jau līdz šā gada rudenim tiks saglab, sagatavot priekšlikumu par to, kā nodrošināt uh, mazu oglekļu patēriņu efekt, energoefektīvu ekonomikas attīstību līdz 2050. gadam. Tāpat tiks pārskatīt arī direktīvu par uh, nodokļu politiku enerģētikas jomā. Šobrīd Eiropa info, importē vairāk nekā 300 miljārdus uh, eiro vērtībā energoresursus, kas ir 2,5 reizes pārsniedz uh, IKP Mūsu e, emisijas ir vairāk nekā 700, e, mil, 700 miljonu tonu. Patiešām Uh, šī darba kārtība, pie kā mēs strādājam, var būt draudzīga arī ne tikai videi, bet uh, ekonomikai un uzņēmēji darbībai. Un uh, mēs varam uh, kļūt par visinovatīvāko uh, vietu pasaulē, mēs varam būt konkurētspējīgi un uh, Tiešām mēs varam būt moderni arī komisijā, izmantojot mazāk resursu ir nepieciešama politiskā griba un partnerība, un tieši to es šodien arī redzu šajā zālē. Liels paldies visiem! Paldies eh, komisijas priekšsēdētājiem par uzstāšanos. Paldies, ka jūs eh, gan pēdējā sasaukuma laikā, gan šajā eh, pilnvaru laikā esat eh, gatavojis tik daudz likumdošanas projektu, kas ir veltīti nevien kopīgai energopolitikai, bet arī vidas aizsardzībai, resursu taupīšanai un ilgspējīgai izaugsmē. Un tagad nākamais runātājs ir Eiropadoms priekšsēdētājs Hermans Van Rompējs. Lūdzu. Thank you, your royal. Paldies. Jūs karaliskā augstība, parlamenta priekšsēdētāja kungs, eh, komisijas priekšsēdētāja kungs, eh, godātie deputāti, dāmas un kungi. Jūsu lēmums šodien eh, debatēs pievērsties ekonomikai, kas rada maz izmešu, ir ļoti aktuāls, ņemot vērā politikas attīstību Eiropas Savienībā. Uh, Tikai pagājuši nedēļa Eiro padome, kurā tikās 27 valstu un valdību vadītāji, lielāko daļu uh, savas sanāksmes laika veltīja tieši ar enerģētiku saistītiem jautājumiem. Pirmo reizi valstu un valdību vadītāju jautājumam pievērsās tik detalizēti. Mēs redzējām, ka uh, valstu līderi ar apņēmības pilni, lai uh, veidot tādu politiku, kas ir rezultatīva gan Eiropas, gan dalību valstu līmenī. Mēs saprotam, ka ir e, jābūt e, tādai enerģijai, kas rada maz izmešu, un mēs apņēmāmies investēt vairāk līdzekļu atjaunīgajos energoavotos, tādā veidā radot mazāk emisiju. Sasniedzot uh, mūsu mērķus līdz 2020. gadam samaz, līdz 2050. gadam samazināt emisijas par 80 līdz 95 procentiem eh, salīdzinājumā ar 1990. gada rādītājiem. Tas nozīmēs revolūciju. Revolūcija ir jāsāks jau šobrīd, eh, izmantojot novatorisks energosistēmas. sistēmas Mums jādomā par jaunu industriālo revolūciju. Šodien pieņemtie lēmumi īstenībā uh, iesprauž ceļa stabiņus tajā ceļā, pa kur dosimies nākotnē. Jāveido ir uh, viedas pilsētas, viedi energotīkli, tam ir nepieciešams investīcijas. Mums ir jāpadomā par energo ietaupījumiem pilsētās, jātīsta ilgtspējīga biodegviela, jāveido šie elektrotīkli. Mēs runājam par atjaunīgo energoavotu direktīvas īstenošanu. Tam ir nepieciešamas arī dalībvalstu atbalsta schēmas, no tām nevarēsim atteikties. Investīcijas energoefektivitātes programmās ir izšķirīgi svarīgas. Tas varēs palīdzēt uzlabot konkurētspēju un veicinās energoapgādes drošību tajā pašā laikā samazinot CO2 emisijas. Tātad mēs varēsim iztikt ar mazāku enerģijas daudzumu. Neaizmirsīsim, ka lētākā, tīrākā un drošākā ir tā enerģija, kas netiek patērēta. 20, 20, 20 mērķi, par kuriem vienojāmies jūnija Eiropa padomē, eh, ir jāsasniedz. Tādēļ ir jārīkojas apņēmīgi, ir jāizmanto mūsu rīcībā esošais potenciāls, ietaupīt, en, ietaupot enerģijas patēriņu ražošanā, transportā, infrastruktūrās un arī ēku apsildē. Nākamgad visām dalību valstīm energoefektivitātes standarti ir jāiekļauj visos valsts pasūtījumos. Komisijas priekšlikums par jaunu energoefektivitātes plānu piedāvā detalizētāku politisko vadlīniju uzskaitījumu, un tur ir minēta visa energoapgādes ķēde katrā tās posmā. Protams, eh, mums ir eh, jātīsta jaunas sistēmas, jaunas tehnoloģijas, un Eiropadome pieprasīja izveidot regulējušo ietvaru uh, gan uh, gāzes skaitītājiem, gan arī elektrotīkliem. Runājot par uh, vēja elektrostacijām, kas atrodas jūrā, arī tas ir projekts, pie kura ir iespējams strādāt efektīvāk un aktīvāk. Jādomā par jauniem energoefektivitātes standartiem, un mums ir jāmaina arī sabiedrībā valdošais viedoklis, piemēram, runājot par atjaunīgiem energoavotiem, gāzes un elektrības skaitītājiem un CO2 samazināšanu. Lai mēs noskaņotu sabiedrību savā pusē, lai mēs noskaņotu viņus pieņemt šīs domas, protams, arī ir jāveic liels darbs, ir jādomā par ekonomiskās izaugsmas veicināšanu. Eiropa padomu norādīja, ka droša Uh, ilgtspējīga enerģija uh, varēs uh, palielināt Eiropas konkurētspēju, un tā ir viena no mūsu galvenajām prioritātēm. Mums ir jādarbojas Eiropas Savienības līmenī, un tā būs tā pievienotā vērtība mūsu darbā, kas tiks veikts, lai sasniegtu nospraustos mērķus. Ir jārunā par kopīgo energopolitiku visā Eiropas Savienībā, nosakot arī saistošas mērķus, runājot par CO2 samazināšanu un cīņu pret klimata pārmaiņu radītajām sekām. Uh, Pagājušā nedēļā Eiropa padomē mēs apzinājāmies, ka mūsu uh, dotais vārds ir jātur un, uh, protams, vārdi ir jāpapildina arī ar konkrētiem darbiem. Pagājušā nedēļa es teicu, ka politisko līderu apņemšanās veikt šo darbu ir atkarīga arī no konkrēto mērķu prioritizācijas. Mēs varam sasniegt panākums tikai kopīgi, radot nepieciešamās sinerģijas un domājot par mēroga ekonomikām. Lūdzu, neaizmirsīsim to, ka ES noteiktie standarti un ES ir uh, lielākais vienotais tirgus pasaulē. Šie standarti ietekmēs nevienu situāciju mūsu kontinentā, bet arī visā pasaulē. Tā mēs varēsim garantēt šo pievienoto vērtību, darbojoties vienotā Eiropā. Tas ir eh, tāda piesardzīga optimisma vēstījums. Varbūt tas nav politiski korekti, ja mēs runājam par optimismu, bet Eiropā mēs varam nospraust ambiciozus mērķus, radot paraugu pārējai pasaules daļai, un mēs varam to sasniegt. Protams, eh, visas grūtības slējas detaļās, tādēļ konferences, kas ir organizēta šodien, pierāda savu nozīmīgumu. Šeit ir sapulcējušies eh, vieni no vadošajiem ekspertiem, akadēmiķi, zinātnieki, pētnieki, kā arī Eiropas parlamenta likumdevēji. Eh, šī grupa ir tāda ļoti iespaidīga, un es ar nepacietību gaidīšu jūsu paustās domas un idejas, un domāju, ka tās varēs arī arī pārvērst konkrētos darbos. Runājot par vidējo un uh, ilgtermiņu, un uh, es kā Eiropadomas priekšsēdētājs esmu pietiekami ambiciozs šajā kontekstā, jūs arī mazāk no manis nevarat sagaidīt, ir vēl citi būtiski jautājumi papildus energoefektivitātei. Vēlējos jums pateikties par uh, jūsu veikto darbu, vēlējos pateikties uh, viņa karaliskajai augstībai, ka Vels princis ir ieradies pie mums, jo tas norāda, cik ārkārtīgi būtisks ir šis jautājums. Uh, much, Paldies Eiropadomas priekšsēdētājiem par šo uzrunu. Un es gribētu pateikties arī par to, ka organizējāt eh, iepriekšējo Eiropā domu. Protams, mēs nesasniedzām visu, neesam sasnieguši visu vēl, ko vēlējāmies, bet šāda Eiropa doma ir ļoti svarīga, jo tas eh, parāda piemēru tam, ka mēs esam interesēti šajā jautājumā. Viņa karaliskai augstībai, diemžēl, ir jādodas prom, jūsu iesaistīšanās vides aizsardzības eh, jautājumu risināšanā ir jo īpaši svarīga mums. Un es gribētu pateikties par to atbalstu, ko jūs sniedzāt. Un patiesībā jūs runājat par tām idejām, kas ir pašas svarīgākās arī Eiropas parlamentām jo mēs par to visu runājām nepārtraukti dien dienā. Un ja arī mēs vēl neesam sasnieguši to, ko bijām iecerējuši pirms pieciem vai septiņiem gadiem, tomēr ir jāatzīmē, ka ir panākts liels progress. Un mums ir nepieciešams iesaistīties arī starptautiskajās sarunās par klimata jautājumiem. Tas ir it īpaši svarīgi. Bet jūsu atbalsts, karaliskā augstība un jūsu klātbūtne šeit liecina par to, ka mums ir jādzīvo videi draudzīgā apkārtnē, un tāda arī šī apkārtne ir jāveido. Paldies jums vēlreiz! It will be uh, first intervention. Dāmas un kungi, mēs uzsāksim mūsu debatas ar Korīnas Lepāžu kundzes uzstāšanos, kurā ir uh, vides, sabiedrības veselības un pārtiks drošības komitejas priekšsētāja vietniece. Liels paldies priekšsādātāji kungs, godātie priek prezidenti, godātie kolēģi, dāmas un kungi. Man rekordu laikā trīs minūtēs ir jāievada debates pēc šīm tik ļoti iespaidīgajām uzrunām, ko mēs nu pat dzirdējām. Es vēlētos pakavēties pie diviem, divām lietām. Pirmkārt, ka ir jāizvirza tāli, tālējoši mērķi, kas uh, stāv līdzās uh, izaicinājumiem. Mēs varam lepoties Eiropas Savienībā ar to, ka mūsu institūcijas ir izvirzījušas tālējošus mērķus. Diemžēl, kā to norādīja uh, karaliska augstība, izaicinājumi ir milzīgi un jau jūtamās klimata pārmaiņas arī ir ievērojamas. Uh, ja mēs gribam saglabāt savu vadošo lomu ekonomikā un rūpniecībā, ir absolūti nepieciešams pārskatīt izvirzītos mērķus un pavirzīt tos vēl tālāk. Uh, 30% samazinājums eh, siltumnīcas gāžu emisijās un energoefektīvitātes paaugstināšana. Šie abi mērķi ir nepieciešami, lai stimulētu mūsu rūpniecību, lai tā joprojām saglabātu vadošo lomu pasaulē. Tas ir pirmais punkts. Otrs punkts pie, uz ko es vēlētos uzstāt, ir tas, ka mērķiem ir jābūt savstarpēji saskaņotiem. Eh, domājot par klimata pārmaiņu apkarošanas politiku un tāpat jāsaskaņo dažādās mūsu īstenotās politikas savā starpā. Runājot par klimata pārmaiņu apkarošanas politiku, un tās mērķiem. Ja mēs vēlamies labi strādājošu kvotu sistēmu izveidot, ja mēs gribam nodrošināt mūsu ieguldījumu rentabilitāti, energoefektivitātes un atjaunojamās enerģijās, tad mums nevajadzētu atbalstīt uh, tādas rūpniecības attīstību, kas izmanto fosīlos resursus, jo tas ir pretēji laika garam. Un šeit es runāju par bituma smilšu izmantošanu. Tas ir ļoti būtisks jautājums. Esmu iepazinusies ar komisijas nesen publiskoto ziņojumu par šo jautājumu, un tajā ir norādīts, ka bituma smiltis ir 23% augstāka e, efektivitāte nekā naftai. Tātad tas jau ir ļoti, ļoti uh, pats par sevi skaidrs paziņojums. Tālāk ir jāsaskaņo dažādās politikas. Mēs runājam par maz oglekļa ekonomiku šodien, bet, dāmas un kungi, es gribētu jautāt, vai mums nevajadzētu domāt par maz atkritumu ekonomikas veidošanu, saprotot, ka visas emisijas, tā skaitā arī oglekļa emisijas, ir atkritumi. Mums ir jāīsteno globāls skatījums un jāizdara konsekventas izvēles, ir tīpaši runājot par maz oglekļa saturošām enerģijām. Mums ir jādomā par to, lai maz atkritumu rastos. Mēs nevaram vienādot uh, atjaunīgās enerģijas, kas rada maz izmešus un tādas enerģijas avotus, kas rada daudz atkritumu. Tāpat es domāju, priekšstādātāji kungs, ka viss tas ir jāpārvērtē vēlreiz. Ir nepieciešams jauns skatījums, kā to teica karaliskā augstība. Mums ir nepieciešama jauna grāmatvedības sistēma, aprēķinot IKP Un tā mēs varēsim izvirzīt jaunas prioritātes. Mums ir nepieciešams globāls skatījums, kāda ir uh, ekonomiskā, sociālā un vides ietekme mūsu izvie, izdarītajām izvēlēm. Un tikai tad mēs varēsim nodrošināt labklājību un mēs varēsim būt atbildīgi arī turpmāko pauģu priekšā. Tie bija tie īsie ievadvārdi, ko vēlējos jums teikt. Liels paldies! I would like for, for... Paldies! Es gribētu tiešām Hercogkundzi un Ekskundzi pavisam īsi izteikties. Paldies priekšsēdētāji, ka organizējāt šo konferenci, kas pēc manām domām ir ļoti svarīga, jo mums ir jādara viss, kas mūsu spēkos, lai nodrošinātu uzplaukumu Eiropas Savienībā. Strādājot eh, Rūpniecības komitejā un esot referenti par budžetu, es gribētu sākt ar citātu, ko iemācījos no savas mātes. Ideja nenozīmē risinājumu, viss atkarīgs no izpildes. Un šo divu elementu savienošana dos vajadzīgo ieguldījumu. Es gribētu teikt, ka, ja mums ir uh, vīzija par nākotni, uh, Un ja mums ir politiskā apņēmšanās, tad jautājums ir, kad mēs nonāksim pie brīža, kad politiskai apņemšanās sekos arī finansiālā apņemšanās no dalībvalstu puses, kas neatspoguļojas ne šī gada budžetos, ne turpmāk redzamajos. Paldies! Paldies, priekšsēdētāji! Es gribētu pateikties organizatoriem par šo ļoti labo iniciatīvu. Mans jautājums ir adresēts Rompuja kungām. Pēc padomas secinājumiem mēs jau iepriekš citējām, ka ir pieņemts plāns, strateģiskās enerģētikas plāns, un tas ir ļoti labs plāns, un tur ir visas tehnoloģijas, kas nepieciešams, un uzņēmumiem ir iespēja strādāt inovatīvi, bet es gribētu vaicāt par šī plāna finansēšanu. Jautājums ir, kad dalība valstis piešķirs to naudu, kur jūs solījāt Eiropadomas secinājumos. Paldies, Barozo kungs. Uh, Paldies, man vispirms ir jāatvainojas, jo pēc astoņām minūtēm man ir paredzēta cita tikšanās, tādēļ, diemžēl, nevarēšu palikt, lai noklausītos visas debatas. Bet, protams, komisija sēkos jūs diskusijām un secinājumiem, un es labprāt kādā citā reizē ieradīšos parlamentā, lai šos jautājumus ar jums apspriest, bet reaģējot uz izskanējušiem komentāriem. Pirmkārt. Es domāju, ka viņa karaliskā augstība savā uzrunā bija ļoti iedvesmojoša, un tas ir ļoti svarīgi. Jums vajadzētu izmantot šo mirkli, šo uh, apziņas mirkli, jo patiesībā sabiedrības atbalstu šodien ir grūtāk piesaistīt nekā iepriekš. Tas ir pirmkārt finanšu krīzes dēļ, jo dalību valstis ierobežo savas investīcijas, un Ersangens kundze un Ekas kundze par to runāja. Jo mums ir nepieciešams uh, valstu finansējums gan dalību valstu līmenī, gan arī Eiropas līmenī. Mums ir, kā es teicu, jāizmanto šis brīdis, un tādēļ, es domāju, ir ļoti svarīgi tas, ko mēs šodien darām, un par to liecina ne tikai uh, viņa augstības vēls sprīņš klātbūtne, bet arī tas, ka šeit ir um, daudzas izcils personības un uh, prominenti politiķi. Es domāju, ka ir svarīgi parādīt, ka tas ir svarīgi ne tikai no klimata un vidas viedokļa, bet ka tā ir uh, neatņēmama sastāvdaļa mūsu izaugsmas politikai. Un tādējādi mēs varēsim gūt atbalstu turpmākajās finanses perspektīvās. Tālāk, protams, šis ir globāls jautājums, nevis tikai Eiropas jautājums, un par to ir jārunā ar saviem partneriem, amerikāņu draugiem un tādām jaunajām ekonomikām kā Ķīna. Un mums vajadzētu šo procesu virzīt ļoti gudri, lai šie lielie jaunie partneri mums pievienotos. Un lai saistības uzņemtos ne tikai Eiropas Savienība, bet arī citi pasaulē, bet, protams, mums ir pienācīgi jāizpild savs mājas darbs. Es domāju, ka šīs dienas sanāksme bija būti, būtisks ieguldījums tām un tas seko pēc ļoti veiksmīgas Eiropadomas, un man bija iespēja visu 27 valstu un valdību vadītājs iepazīstināt ar energoefektivitātes plānu, ko mēs piedāvājam, jo energoefektivitāte ir jomā, joma, kurā ir jārīkojas nekavējoties. Mums līdz 2020. gadām ir jāpanāk noteiktais mērķis samazināt siltumnīcas gāzu emisijas par 20%, un e, šķiet, ka to mums izdosies panākt, bet attiecībā uz energoefektivitātu pagaidām mums tas neizdodas. Paldies! Paldies Barozo kungam! Es gribētu pateikties abiem priekšsēdētājiem par klātbūtni mūsu konferencē, un tagad mēs pārējam pie diskusijām par zem oglekļu emisiju ekonomiku, izaugsmi un konkurētspēju. Un tagad nodošu vadības grožus Herbertam Roilkungam, kurš ir Rūpniecības, Pētniecības un enerģētikas komitejas priekšsēdētājs. Next will be yes. Well, I can stay here, for example, and then you will go. Okay. Sehr geehrte, sehr geehrte Damen und Cienītās dāmas, godātie kungi, parlamentu priekšsēdētāji kungs, dargie kolēģi, dargās kolēģes. Tagad mums ir eh, palikušas nieka 40 minūtes, lai pirmajā diskusiju kārtā apspriestu dažus jautājumus ar augstākā līmeņa ekspertiem. Mums savās sarunās eh, vajadzēs būt ļoti lakoniskiem, jo mēs vēlamies būt pietiekami disciplinēti, ievērojot mums atvēlēto laiku un vēlamies atstāt arī pietiekami daudz laika kolēģiem pārunāt citus jautājumus. Mēs eh, varējām noklausīties eh, ļoti būtiskos faktos, nozīmīgos principos, un tagad varam varbūt tādas tematiskākas debates organizēt. Vēlējos mūsu uh, vidū sveikt Lordu Nikolasu Stērnu, kas eh, darbojas eh, ekonomikas un, eh, eko, ekonomikas un pārvaldības panelī sirsnīgas spēcījus Eiropas parlamentā. Vēl pie mums ir ieradies Garets Fors, Philips Lighting EMEA um, e, izpildirektors un vēl pie mums ir ieradies. Hans Tarenu, kas pārstāv Svinīkungu, vice priekšsēdētāju CO2 Shell International, diemžēl Svinīkungs nevarēja pie mums ierasties. jo, diemžēl, viņam Briselē nācās nu, iepazīties ar noziedzīgās pasaules pārstāvjiem un pēc īsa uzbrukuma vajadzēja doties atpakaļ uz mājām. Pirmais - Nikolas Sēna kungs, došu viņam vārdu, lūdzu. Uh... Paldies, ka uzaicinājāt mani uz šo ļoti svarīgo uh, pasākumu, un es gribētu teikt, ka e, šī rīcība ir pievilcīga pati par sevi, un es domāju, ka mēs vēl līdz šim neesam bijuši pietiekami pārliecinoši paudo, paužot savu vēstījumu. Es domāju, mēs noteikti varam to darīt labāk, kā arī varam labāk noformulēt savus argumentus. Jums ir jāsaprot, ka tie riski, kas uh, var rasties mūsu bezdarbības rezultātā, ir milzīgi, jo te iet runa par cilvēks izdzīvošanu uz šīs planētas. Jo CO2 koncentrācijai palielinoties līdz šī gadsimta beigām no 35 miljonu daļiņām līdz uh, 75, nozīmē, ka mums ir 30 līdz 40 uh, procentu iespējas, ka mēs, ka vidējā temperatūra palielināsies par 5 uh, grādiem gadsimta beigās. Mēs neesam, mēs kā homo sapiens uz šīs planētas esam tikai 200 tūkstoši gadus, bet šāda temperatūras paaugstināšanās pilnībā transformēs uh, uh šo planētu un tas nozīmēs uh, simtiem miljārdu cilvēku bojā eju, kas varētu novest arī pie globāla kontek, konflikta. Mēs, kā cilvēciskas būtnes, nevaram, pat iedomā, nevaram pat iedomāties neko līdzīgu tām, kas varētu notikt, ja šī temperatūra zemeslodes celsies par pieciem grā, cel, grādiem pēc Celsija. Mums ir jāatzīst, ka ir jārealizē apjomīgi pasākumi. Un tas nozīmē, ka mums ir jāsamazina apmēram par 50 miljārdiem tonu CO2 ekvivalentu emisijas līdz 20 miljārdiem. Tas nozīmē par divām ar pusreizēm jāsamazina šīs emisijas. Un ja mums izdosies to samazināt vēl vairāk, tad, tad, tad da, astoņām reizēm, tad uh, mēs varbūt varētu uh, panākt situāciju, kad uh, eh, šīs temperatūras pieaugums varētu ļaut mums izdzīvot, bet tas nozīmētu uh, industriālo revolūciju, bet es runāju tikai par sausu matemātiku. Bet labās ziņas ir, ja mēs paraugāmies atpakaļ uz iepriekšējām industriālajām revolūcijām, kad notika tekstila industrijas mehanizācija mm, 19. gadsimta sākumā, un tagad paskatāmies uz informāciju tehnoloģiju revolūciju, šīs revolūcijas nodrošināja divus, divas un trīs dekādas piesātināts ar investīcijām, ar, ar inovatīvām pieejām, atvainojos. Un mums vajadzētu mācīties no šīs pieredzes, plānojot to, kas mums būtu jādara nākotnē. Un ja mēs domājam, ko nozīmē eh, šīs zemās oglekļa emisijas, tas nozīmē, ka mūsu vidē ir jābūt bioloģiski daudzveidīgākai, klusākai un tīrākai. Un tad, teiksim, mūsu šie pasākumi šķitīs daudz pievilcīgāk nekā tas, ko mēs esam prasījuši līdz šim. Rūpnieciskās revolūcijas nozīmē dislokāciju un lielas investīcijas. Tas nav lēti, bet rezultāts ir ļoti pievilcīgs. Kā to panākt? Kas būtu jādara? Es īsumā gribētu parunāt par šo valstu politiku. Tas nozīmē atrisināt tirgus problēmas, panākt, lai tirgi funkcionētu optimāli un ir jāraugās, lai cilvēkiem noteiktie stimuli emisiju samazināšanai būtu sti tiešām stimulējoši. Bet mums ir jārīkojas nekavējoties, un mums ir nepieciešama pozitīva rezultāta pēc iespējas ātrāk. Mums ir jāveicina pētniecība un attīstība. Mēs zinām, ka kapitāla tirgi patreiz nefunkcionē pietiekami labi, jo ilgtermiņa investīcijas ir saistīts ar lielu risku Tas ir jāatrisina. Tālāk e, šīs kopējā tīkla ārējie faktori ir ļoti svarīgi. Mēs nevaram, piemēram, izmantot Dienvidu Eiropas potenciālu saules enerģijas izmantošanā, ja mēs neveidojam atbilstošo energotīklu. Tālāk, kas attiecās uz īpašumu tirgu, nevienmēr cilvēki, kas eh, būvē eh, ēkas, var izmantot eh, nepieciešamo industriālo un tehnoloģisko attīstību un panākums. Tāpat ir jādomā par uzlabojumiem mazumtirdzniecībā un marķēšanā. Mums ir jādomā par stimuliem uzņēmumiem, lai uh, tie efektīvāk un racionālāk darbotos, un mums ir jābūt efektīvākiem šo politiku realizēšanā un plānošanā. Ja mēs to darīsim, tad mums izdosies atbrīvot vairāk investīciju. Es gribu teikt, ka Eiropā būtu jānosaka stingrāka cena ogleklim, intensificējot uh, Eiropas informācija tehnoloģijas sistēmas. Tāpat lielāks atbalsts pētniecībai un attīstībai ir jādod, jo pasaulē tas ir uh, samazinājies uz pusi kopš 80. gadiem. Es jau pieminēju energotīklu un infrastruktūras nepieciešamību, kā arī energoefektivitātes standārti un transporta emisiju standārti būs spēcīgi stimuli inovācijām un investīcijām. Es jau runāju par politikas pasākumiem, bet, ja jūs jautāsiet, kurās nozarēs mums ir jārīkojas, tad atbildi ir visur - lauksaimniecība, ēkas, transports, uh, elektroapgāde. Elektroapgādes nosauc kā pēdējo, parasti cilvēki to min kā pirmo, bet šiem pasākumiem ir jātiek realizētiem visās nozarēs, visā tautsēmniecībā. Mēs varam nodrošināt efektīvāku lauksaimniecību, labāku ēku siltumu izolāciju, eh, sabiedrisko transportu izmantot efektīvāk un tam līdzīgi. Tā ir industriālā revolūcija, kas saistīta ar sabiedrības iesaistīšanu, jo, ja mēs runājam, piemēram, par atkritumu pārstrādi, tad šeit ir nepieciešams sabiedriskais atbalsts. Publiskā transporta izmantošana šeit ir vajadzīgs sabiedrības atbalsts, jo vairāk mums izdosies iesaistīt sabiedrību, jo spēcīgāks būs arī politiskais spiediens. Un es domāju, ka Pēdējie pieci gadi ir bijuši ļoti kreatīvi jaunu risinājumu meklēšanā. Investīcijas sāk piesaistīties ar vien vairāk, bet ir nepieciešama valsts politika, lai šīs investīcijas tiktu piesaistītas nepieciešamajā apjomā, lai veiktu tās izmaiņas, par kurām es iepriekš runāju. Mums ir jāparāda, ka izaugsmē ar zemām oglekļa emisijām uh, ir vienīgā izēja, kas ir mums. Un tas ir jārealizē caur atbilstošu valsts politiku, jo pretēji izaugsme novadīs mūs pie strupceļa, un politikas veidotājiem par to ir jārunā, un zinātniekiem par to ir jārunā, parlamentāriešiem par to ir jārunā, arī žurnālistiem un mēdīja cilvēkiem par to ir jārunā, jo lieta ir nopietna, un es domāju, ka šāda izpratne varētu mainīt kopējo politiku. Vis, un visbeidzot daži vārdi par starptautisko sadarbību. Ņemot vērā šo pasākumu mērogu, kāds ir nepieciešams, mums ir jāiesaista visas valstis. Bagātajām valstīm ir jāuzņemas īpaša atbildība. Un ir jādomā par pieeju tehnoloģijai, un es domāju, ka šīs valsts, bagātās valsts, varētu rādīt ļoti labu piemēru. Un tām ir jāparāda, ka tā ir izēja no recesijas. Mūsu patreizējās ekonomikās būs daudz brīvo līdzekļu. Ne tagad, bet nākamajos divos, trijos gados būs. Mums ir neizmantot resursi, un tas ir brīdis, kad mēs varētu likt pamatus ilgtermiņa nopietnai attīstībai. Es nerunāju par burbuļiem, ko mēs redzējām attiecībā uz uh, interneta uh, mājaslapām un uh, attiecībā uz nekustamo īpašumu. Šie ir pasākumi, kas ir tiešām pamatoti, un mēs nedrīkstam kavēties Eiropā. Un tas, ka ASVs par soli atpakaļ, tas, protams, satrauc, bet tāpat laikā, kamēr mēs esam atturīgi, kamēr citi atkāpjas, lielākajā pasaules daļā - Ķīnā, Indijā, Brazīlijā, Indonēzijā. Pēdējos divos, trijos gados mēs esam vērojuši progresu. Varbūt lielākā daļa no jums eh, vakaros nelasa eh, Ķīnas 12 eh, gadus plānus. Es aicinu jūs to darīt, jo tas tiks publicēts šī gada pavasarī. Tas būs jaunākais attīstības plāns, un es ar saviem kolēģiem martā piedalīšos Ķīnas attīstības konferencē, un tur tiek runāts par būtisku nozaru izaugsmi ar 7-8% ekonomikas pieaugumu turpmākajos desmit gados. Tās ir tīrās tehnoloģijas, energoefektīvas ražotnes ar augstu ražīgumu. Tāpat tiek uzsvērta eh, biodegvielas izmantošana, kas attiecās informāciju tehnoloģijām, tad manas minētās valstis būs tās, kas vad, vadīs, būs vadošās šajā jaunajā industriālajā revolūcijā. Jāsaka, ka Ķīna ir ne tikai risks, bet arī milzīgas iespējas. Eiropa patreiz zaudē savu konkurētspēju, kā jau norādīja arī Brazokungs, bet ja Ķīna un Eiropa kopā uzņemsies vadošo lomu, tad mēs varētu transformēt starptautisko politiku. Šī ir milzīga iespēja Eiropai, un es domāju, ka ir pēdējais laiks izmantot to nākotnes vārdā, raudzīties uz jaunām rūpniecības nozarēm, kas varētu to nodrošināt, un mums vajadzētu izmantot tos rezultātus, ko esam jau sasnieguši, un dubultot uh, savus spūliņus. Paldies! darf mich Lord Stern herzlich bedanken für die. Sirsnīgs paldies Lordam Sternam. Jā, jūs teicāt, ka uh, jauninājumiem un tehnoloģijām šeit ir jāizvirzās priekšplānā. Tagad vairāk nekavēšu jūsu laiku un nekavējoties došu vārdu eh, Garetam Forda kungam. Lūdzu. Well, Liels paldies, godātie deputāti, un es arī vēlētos pateikties viņa karaliskai augstībai par šās konferences sasaugšanu. Šodien es gribētu runāt par patērētāju un viņu uzmanību, uzvedības ietekmi uz uh, eh, zemu oglekļa ekonomikas veidošanu. Es runāšu par trim punktiem. Pirmais punkts ir par to, kādu šķēršļus Philips uh, eh, uzņēmums saskata šajā attīstības ceļā. Uh, otrais par to, kādas iespējas mums pastāv, un trešais, ka mums visiem ir kopīgi jārīkojas, lai virzītos uz priekšu. Pirmais, mēs uzskatām, ka energoefektivitāte ir 50% problēma vai 50% risinājums, runājot par zem oglekļa uh, pārticību. Uh, Līdz šim mēs izmantojam tādu pieju, kur uh, tiek runāts par minimālām sākotnējām izmaksām. Un uh, runājot par jaunām tehnoloģijām, uh, patērētāji uzskata, ka cenas uh, šīm jaunām tehnoloģijām ir pārāk augsti, un tas pats sakāms par valsts iepirkumu. Un uh, šī pieeja vienmēr ir tāda, ka mēs skatāmies uz cen, cenu zīmi, nevis uz kopējām eksportēm eksploatācijas izmaksām. Un eh, tādējādi mēs atbīdām šīs izmaksas uz vēlāku laiku, tās uzliekot nākamajām paudzēm. Un šis jautājums mums ir steidzīgi jārisina, jāmaina domāšanas veids visai sabiedrībai. Otrs, eh, mums ir jāsaprot šīs iespējas mērogs. Uh, iepriekšējā runātāja jau norādīja, cik šī problēma ir liela un ka to mēs varam izmantot kā iespēju. Šobrīd Eiropā 40% enerģijas patērē apgaismošanai, un to varētu samazināt par 14%. Un ja mēs runājam par naudu, tad šeit ir runa par 28 miljārdiem eiro Uh, un par 90 uh, astoņiem uh, tūkstošiem tonu CO2. Un par elektrostacijām, kur uzbūvēšanai būtu jāizterē 300 miljārdi. Līdz ar to šeit ir liels pamats domāt par energoefektivitāti. Nesen veikts pētījums liecina par to, ja mēs katru gadu ietaupītu vienu procentu enerģijas, tad mums būtu nepieciešams uh, izmantot 140% pašreizējā patēriņas 2050. gadam. Bet ja mēs ietaupītu 3%, tad pietiktu ar 40% tīrās enerģijas, un tas jau ir reāls un sasniedzams mērķis. Un tas bija mans otrais punkts. Protams, daudzi runātāji jau noraidīja, norādīja, ka to nevar panākt, ja neko nedara, ja nav izvirzīti tālējoši mērķi šajā jomā. Un trešais punkts tagad. Un varbūt par to runā vismazāk, bet to pieminē viņa karaliskā augstība. Arī mēs Philips uzņēmumā domājam par inovācijām un mums ir jācenšas saprast patērētāju domāšana. Un par maz tiek novērtēta patērētāju ietekme, vienkāršo cilvēku ietekme. Mēs varam konstatēt, ka uh, pēkšņi var notikt revolucionārs pārmaiņas daudzās uh, dzīves jomās, vienkārši pateicoties patērētāju uzvedībai. Ja mēs palūkojamies uz sociālajiem saziņas tīkliem, tad mēs to redzam ļoti skaidri. Uh, līdz šim galvenā problēma nebija vienkāršo patērētāju izpratne, bet gan par to, kas uh, bija modē, kas nebija, ka cilvēki vēlējās uh, baudīt dzīvi. Un mēs, Filips, esam konstatējuši, ja mēs atrodam to īsto pieeju, tad to īsto punktu, tad mēs varam mainīt patērētāju ietekmi. Mēs, piemēram, varam uzlabot par 40% skolu energoefektivitāti. Gluži vienkārši uh, mainot uh, gaismas krāsu un toni un intensitāti. Mēs esam veikuši uh, projektu Hamburgā un arī Nīderlandē 300 skolās. Un tāpat uh, tas palīdzēja uzlabot pareizrakstību par 40%. Un arī vecākus ļoti uh, Uh, iepriecināja šie mērķi, jo, protams, bērnus sūta uz skolu, lai viņi mācītos. Bet ja to visu var panākt vēl ietaupot enerģiju, tad nu, tas ir uh, apbrīnojams risinājums, kas visiem patīk. Otrakārt, mums, ja mēs runājam par valodu, par izteicieniem, mēs runājam par dem, uh, dinamisko apgaismojumu, tad tas skien tā dīvaini. Ja mēs runājam par zaļo skolu, tad tas var izklausīties politiski iekrāsot, bet mēs runājam par gaišajām skolām. Un gan skolotāji, gan vecāki, gan bērni, visi kopā, kopīgiem spēkiem to ir panākuši. Un tādēļ mums ir jādod mērķi, uh, uz ko tiekties. Un uh, un jādomā arī par to, kā izskaidrot vienkāršiem pilsoņiem, lai viņi to varētu saprast un lai eh, tas nebūtu tik politiski un, eh, un, un eh, vides aspektiem adresēts, bet mums ir jāveido dialogs ar visām eh, iedzīvotāju grupām, lai veidotu revolūciju. Paldies! Äh, Sirsnīgs paldies. Tagad došu vārdu Hansam van der Lū. Lūdzu. Thank you, Mr. Chairman. Ladies and gentlemen. Dāmas un kungi, priekšsēdētāji kungs. Mēs eh, piedzīvojam izšķirīgus laikus runājot par klimata eh, pārmaiņām Eiropā. Jūs runājat par vīziju, centieniem, cerībām, bet tie ir jāpārvērš mērķos, aktivitātēs un darbībās. Jāņem vērā tas, kādas ir Eiropas Savienības līderu vēlmes. Mums ir jāpanāk progres jau tieši tagad, apaudzējot to ar attiecīgu finansējumu segumu. Mēs esam daudz ko paveikuši īsā laika posmā un esam pateicīgi tam, ka ir izveidot šī ambiciozā uh, uh, nulles emisiju platformu, bet esam tikai pašā ceļa sākumā. Lords Sterns teica, ka ir uh, tāda robežlīnija starp ASV un ES un no otras puses Ķīna un citas uh, strauji attīstošās ekonomikas. Uh, Protams, mums ir jāsaprot, kā finanšu krīze ir ietekmējusi attiecīgus kontinentus, un ASV un ES šeit ir cietušas smagāk nekā citas pasaules daļas. Tādēļ jādomā par to, kā mūsu centienus apaudzēt ar konkrētu pievienoto vērtību. Dalība valsts jau tā cīnās ar milzīgām finanšu problēmām. Ja mēs izmantosim tādu pieeju vērtība par naudu, CO2 emisijas varēs samazināt straujos tempos, un mums ir jāizdara tie uzdevumi, kas ir patiešām paveicami. Tagad es runāšu par divām galvenajām jomām, kam jāpiešķir prioritārs status. Pirmām kārtām 2015. gada ceļa karte attiecībā uz klimatu pārmaiņām. Tas nozīmē, ka at, pamazām atteikšanās, pakāpeniski atteikšanās no oglekļa emisijām ir pats galvenais uzdevums. Uh, Ļoti daudzām valstīm ir jāsamazina gāzes apjoms, kas tiek izmantots um, termostacijās. Tādā veidā varēs samazināt oglekļa emisijas ļoti ievērojamā veidā un tas ir lētāk un efektīvāk nekā citi ietaupījumi veidi. Tālāk, ja mēs izmantosim vairāk gāzes, mēs varēsim gūt vairāk ieguvumu, nevien sasniegt CO2 samazināšanas mērķus. Jūs noteikti esat kaut ko dzirdējuši par McKinsey uh, pētījumu, kurā ir norādīts, ka lielāka gāzes izmantošana energo kokteilī varēs radīt jaunas darba vietas un ļaus ievērojami samazināt CO2 izmešus izmešus. Tātad eh, plašāka dabas gāzes izmantošana nozīmēs patiesu iespēju samazināt CO2 emisijas, izvairīties no klimata seku tālākas padziļināšanas un eh, mēs varēsim arī baudīt sabiedrības atbalstu. Otra prioritāte ir jādomā par CCS jeb oglekļa piesaistes un uzglabāšanas mehānismiem. Ir jāizveido attiecīga likumdošana, lai šo mehānismu varētu īstenot, bet mēs īsti nesaprotam, kādēļ divus gadi bija nepieciešami, lai runātu par finansējumu. Nozara ir gatava izveidot šādus oglekļa piesaists un uzglabāšanas mehānismus. Mums ir jāsaprot, ka līdz 2050. gadam ir ievērojami jāsamazina CO2 izmeši, bet eh, tas būs iespējams tikai tad, ja demonstrācijas produkti tiks attīstīti pēc iespējas ātrāk. Uh, Energo nozarē ir. Uh, jāiegulda vairāk darba, lai uzlabotu pašreizējās sistēmas. Mēs vēlamies samazināt izmešas līdz 2030. gadam. Tikai viens piemērs. Apvienotajā karalistē klimata pārmaiņu komiteja ir piedāvājusi 2030. gada mērķus samazināt emisijas par 60% salīdzinājumā ar 1990. gada rādītājiem, par 46% mazāk eh, salīdzinājumā ar 2009. gadu. Mums uh, ir jārunā par pāreju, par, uh, no uh, vecām sistēmām uz jaunām sistēmām, par domāšanas paradigmu maiņu un, protams, mums ir jāizveido efektīvāki produkti un mehānismi, lai to varētu sasniegt. Apvienotajā karalistē mēs par to daudz domājam, pieņemot arī attiecīgus lēmumus iekšpolitikas jomā. Jāņem vērā, ka jauna elektrostaciju būvēšana ir uh, saistīta ar eiro emisiju tirzniecības schēmu. Eiropas uh, politikai ir jāiet uh, soli solī ar uh, attīstību energo nozarē. Uh, Mēs saprotam, ka ETS uh, nozīmē būtisks izaicinājums, bet mēs nevaram gaidīt vēl 4-5 gadus, lai šo procesu atkārtotu. Mēs uh, nevaram uzskatīt to par reālu iespēju. Mums ir jābūt daudz drošākiem un noteiktākiem par uh, atspērienu punktu no kura mēs varam palikties. 2012. gadā mēs vairs nevarēsim vienkārši lauzīt galvu, būs jāpieņem konkrēti politiskie lēmumi. Nozarei ir jābūt skaidram plānam, kurā virzienā doties. Uh, Priekšsēdētāja kungs, mums ir jāparūpējas par to, lai tiktu attīstītas ātrākās un lētākās tehnoloģijas, iezīmējot skaidru ceļa karti, pa ku, kuru izmantosim uh, savu turpmāko centienu realizēšanā, lai varētu pāriet uz šādu zema oglekļa ekonomiku. Priekšsēdētāja kungs, pulksteņu rādītājs virzās uz priekšu. Mēs nevaram apstādināt nākotni, mēs varam sasniegt progresu tikai kopīgi. Es ceru, ka šis gads būs ļoti ražīgs, mēs varēsim paveikt to, kas ir nepieciešams, piedāvājot šādu zema oglekļa labklājību un pārticību Eiropā. Paldies! bedanke mich herzlich als. Äh, Paldies! Tagad Būs īsas diskusijas. Pirmā uzstāsies Silvija Adrianti Kau, kas ir transporta un turisma komitejas vicepriekšsēdētāja. Viņai uh, tiek dotas dažas minūtes ievada vārdiem, un tad kolēģi varēs ātri izteikties. Lūdzu, Tikau kundze. Mulțumesc, domnule președinte. Paldies, priekšsēdētāja kungs. transporta nozare arī ir uh, viena no galvenajām Eiropas uh, Savienības ekonomikas asīm. Vai ar, viss ir kārtībā ar tūkojumu, vaicā runātāji? Un tajā pašā laikā mums ir jāparūpējas par ilgspējīgu transporta nozari. Arī transporta nodarbinātajiem ir jādomā par emisiju samazināšanu, lai mēs varam sasniegt uz 2020. gadu nospraustos mērķus, proti emisiju samazināšanu par 20%. Tagad eh, mēs gaidām balto grāmatu par transporta nozars nākotni Eiropā. Šis dokuments eh, dienas gaismu ieraudzīs uh, marta mēnesī. Transporta komitejas koordinatori jau apspriedās ar komisāru Sīmu Kallasu par gaidāmo balto grāmatu, lai mēs varētu saprast, kādi varētu būt galvenie mērķi, kas ir nospraužami, proti kādas pārmaiņas ir jāievieš transporta nozarē Eiropā. Mēs nevēlamies, lai transporta jomas konkurētspēja samazinātos. Protams, uh, transporta joma vairāk nekā cits joms ir atkarīga no uh, naftas cenu svārstībām globālā līmenī. Mums ir e, jāsamazina CO2 emisijas, un e, tas ir ļoti nepārprotams mērķis. Tāpat mēs vēlamies samazināt uh, sastrēgumu skaitu un sastrēguma radītās izmaksas, kas nozīmē milzīgu slogu mūsu tautsaimniecībām. 1% no IKN Eiropā tiek iztērēts, lai cīnītos pret sastrēgumiem. Tāpat ir jāpadomā par investīciju piesaistīšanu infrastruktūras uzlabošanai. Infrastruktūra Eiropas Savienībā varētu būt labāka. Mēs nesam pieredzējuši pietiekām progresu īstenojot ten projektus. Un uh, nav pietiekami laba koordinācija starp dažādiem transporta jomā īstenojumiem projektiem. Mums ir jāpievēršas arī tādiem projektiem kā vienotajām Eiropas debesīm, arī tur nav nodrošināti pietiekami labi panākumi un ir jādomā arī par gaisa satiksmes um, kontroli. Visi šie projekti ir labāk jāīsteno, lai varētu izsmelt visu to potenciālu, kas ir mūsu rīcībā. Jādomā arī par iekšzemes ūdens ceļu infrastruktūras veicināšanu. Ko mēs varam darīt, lai transporta joma pārvērstos par ilgspējīgu nozaru? Mums ir jādomā par uh, dažādu transporta veidu izmantošanu, par uh, koordināciju, par labāku infrastruktūru, dažādu satiksmes mezglu uh, saskaņošanu, ir jāizmanto šīs iespējas arī organizējot valsts pasūtījumu, ir uh, jābūt zaļākam transportam, zaļākiem automobīļiem, mums ir jāiegulda vairāk līdzekļu izpētē un attīstībā, izstrādājot uh, tādas rafinētas transporta sistēmas attiecībā uz visiem uh, satiksmes līdzekļiem. Mums eh, ir jādomā par elektronisko biļešu ieviešanu un ir arī uh, jāievieš tāda jauna uzvedības kultūra transporta nozarē. De acces la infrastructura portuară. Ir uh, jāuzlabo arī piekļuve ostu infrastruktūrām. Transporta un turisma komiteja sagatavos pašiniciatīvas ziņojumu par komisijas piedāvāto balto grāmatu, kad varēsim ar to iepazīties. Priekšsēdētāja kungs. Tagad vēlējos pieminēt jauno strateģisko iniciatīvu, pie kuras strādā Eiropas Savienība. Eiropa, kas efektīvi izmanto savus resursus. Tikai tādā veidā mēs varam samazināt CO2 emisijas par 80-90% līdz 2050. gadam. Šī iniciatīva ir arī saistīta ar transportu, jo mēs runājam par to, kā resursu izmantošana ietekmē gan transportu, gan vidi ilgstošā termiņā. Mēs patiešām eh, ar nepacietību gaidām eh, Baltās grāmatas publicēšanu un eh, mēs uzskatām, ka ir jāpadomā arī par labāku tehnoloģiju izmantošanu. Transporta jomā ir nepieciešami jauninājumi, lai samazinātu piesārņojumu. Paldies! Paldies, dārgā kolēģi, turpina priekšsēdētājs! Wir haben die, oder ich habe die unangenehme Aufgabe dafür. Jā, tagad man ir tas nepatīkamais uzdevums parūpēties par to, lai viss norisinātos atvēlētajā laikā. Tas ir gandrīz neiespējami. Tādēļ, darbie kolēģi, tie, kas ir pieteikušies runāt, lūdzu mēģiniet izteikties vienas minūtes laikā, jo es vēlējos labprāt dot vārdu arī mūsu trim viesiem, lai viņi sniegtu atbildes. Pirmā Satū Hasīkums, lūdzu. Much, Paldies, priekšsēdētāju. Es gribētu uzdot jautājumu Lordam Sternam, jo jūs esat eh, ļoti tāds respektabls ekonomists un Piemēram, kad mēs Eiropas parlamentā runājam par Eiropas Savienības uh, um, emisiju mērķa, teiksim, paaugstināšanu no 20% uz 30%, tad uh, kas ir tie jautājumi, kas mums būtu labāk jāizprot, kad mēs apspriežam šo jautājumu Eiropas parlamentā? Paldies! Paldies, Klots Tomas lūdzu! Paldies, man ir viens jautājums Lordam Sternam un viens Svinī kungam. Nākamajā nedēļā Strasbūrā mums būs jārieģē uz Eiropas parlamenta deputātu aicinājumu uh, rīkoties tātad pretēji lēmumu, teiksim, lēmumam, kas tika pieņemts Eiropas komisijā attiecībā uz emisijām un uh, robežvērtībām, kas noteiktas attiecībā uz piesārņojumu emisijām. Un viens jautājums arī Fordkungam. Eiropā ir aizliegtas eh, neefektīvās eh, eh, ierastās elektrospuldzītes. Vai tas ir veicinājis kaut kādu evolūciju, šis aizliegums? Paldies, Enšūkungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Man ir vēl papildus jautājums Hansam Vanderlūkungam no Shell International. Es saprotu, ka Shell uzņēmumam ir 60% uh, Otabaska naftas projektā, un tas ir palielināts uh, no šī, tiesim, šī projekta jauda vai kapacitāte ir palielināta no 70 uh, tūkstošiem bārēlu dienā uz 150 tūkstošiem bārēlu dienā ieguvē. Un vai tas būs uh, ilgtspējīgi un efektīvi? Paldies, un ja jautājumu tagad vairāk nav, tad es sākšu ar Lordu Sternu. Lūdzu, jūs varat atbildēt uz jautājumiem. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms, eh, Hansī kundze, es domāju, ka, teiksim, šī pārēja no 20% uz 30% ir nozīmīgs lēciens un vajadzētu pievērst uzmanību tiem, kas apšauba eh, šo pārēju uz trim lietām. Pirmkārt, mums ir ātrāk jāliek pamatu nākotnes izaugsmēji, lai būtu mazāks spiediens uz resursiem un kad ir pieejami likvīdi nepieciešamie līdzekļi, un tas ir tagad. Tālāk, industriālo revolūciju vēsture pierāda, ka investīcijas uh, tiecas pie pionieriem, pie tiem, kas ir pirmie īstenojot noteiktu politiku. Un treškārt, Tas būtu ļoti svarīgs un nozīmīgs starptautiskais signāls, jo um, šķiet, ka bagātās valsts pagaidām stāv uz vietas, kamēr pārējie iet uz priekšu. Un es domāju, ka tas uh, radīs arī pārliecību uh, citām valstīm pievienoties starptautiskajām vienošanās uh, pār emisiju samazināšanu. Tātad visu šo minēto iemeslu dēļ, tātad recesija, investīcija piesaistīšana un starptautiskais signāls. Visas šīs trīs lietas šķiet kalpo par labu argumentu, lai mēs pārietu no 20% samazinājumu uz 30% samazinājumu mērķi. Tālāk šie robežu lielumi. Es domāju, ka Eiropas Savienībai nevajadzētu atkāpties no saviem mērķiem, jo vēsture liecina par to, ka, ja mēs paskatāmies, piemēram, uz eh, katalizatoru izmaksām, kad tie tiek uz, tik uzstādīti automašīnās, kā arī um, bezsvina mm, degvielas ieviešana, sākotnējās izmaksas ir augstas, bet. Ja jūs esat pārliecināti un pamatoti attiecībā uz teisim, šiem virzieniem, ko jūs prasat no ekonomikas, tad ekonomija no mēroga padara šo pasākumu izmaksas uz vienu vienību zemākas. Un bez tam, ja mēs realizējam šo līderību, izmantojot uh, šo, teiksim, kopējo kustību un domu Eiropā, tad uh, būs arī mazāk apdraudējumu, jo tad cilvēki redzēs, ka nav iespējams pasaulē atrast uh, vairs vietu, kur varētu brīvi um, darboties ar augstām CO2 emisijām. Tā kā beigās noteikti šīs izmaksas būs daudz samāks nekā iepriekš cilvēki varbūt no tā baidās, un noteikti vajadzētu saglabāt ambiciozos mērķus, jo tas ir tas, kas no mums tiek sagaidīts. Paldies! Tālāk došu vārdu Ford kungam. Paldies, priekšsētētāji. Varbūt es atbildēšu uz klodi jautājumu par eh, šiem atskaites punktiem vai robežu lielumiem. Es domāju, ja mēs to attiecinām uz sektoriem, kur jau ITS darbojas, tad tā ir dubult regulācija. Tie sektori, uz kuriem ITS nedarbojas, tur varētu teikt, ka jā, ka šie um, atskaites punkti ir svarīgi, bet mēs ticam, ka ITS ir efektīvs. Šī emisiju tirzniecības sistēma noteikti ir efektīva un, ja runājam no racionalitātes viedokļa, tad ir svarīgi, eh, protams, viss eh, vairāk reāli, visātrāk realizēt to CO2 samazināšanas pasākumu, kas attiecīgi ir vislētākais. Tālāk uzkīkunga jautājums par At Atabasko projektu. Es nezinu, vai tie ir 60%, bet jā, nu mēs esam lielākais šeltur. Projekts ir palielinājies, un, bet pēdējo 25 gadu laikā mēs jau esam samazinājuši CO2 emisijas uz vienu barelu no sintētiskās degvielas par 40%, bet tas vēl nav galīgais, tā vēl nav galīgā robeža. Un patreiz tie produkti, kas tiek iegūti uh, rafinēšanas eh, ceļā, ir mazāk CO2 intensīvi nekā tie, kas vidē tiek izmantot ASV. Kā es teicu, mēs vēl neesam sasnieguši maksimālo robežu. Tālāk tas, ko jūs vaicājāt par oglekļa piesaisti un uzkrāšanu, uh, Jā, mēs pie tā strādājam un patreiz ir projekts 750 miljonu kanādas dolāru vērtībā. Tā nosākums ir Quest. Un mēs eh, š, šai, šī projekta ietvaros realizējām eh, oglekļu emisiju piesaisti. Un Albertā ir resurss, kas ir tika, kas ir otrais pēc sava lieluma salīdzinājumā ar Arābijas krājumiem. Un es domāju, ka tā ir tiešām kā dāvana, ka mums ir milzīgs resurss, ko nekontrolē OPEC. Bet mums ir jāraugās, lai šie resursi būtu ilgtspējīgi. Un es domāju, ka parlamentam vajadzētu izšķirt starp Kanādas naftas laukiem, uh, un e, to naftu, kas tiek iegūta valstīs, kurās, teiksim, šī pārvaldība ir vājāka. Paldies, e, Klods, gribētu tad, tad atkārtot jautājumu, vai šī pārēja uz, e, šī attiekšanās no kvēlspuldzēm ir devusi ekonomisko ieguvumu. Atbildi ir jā. Ja jo mēs redzam, ka realizācijas apjomi ir palielinājušies. Tātad eh, šīs eh, LED eh, spuldzes ir pārdotas, mm, apjoms ir palielinājies par 10%, salīdzinājumā ar iepriekšējā gadu, kas palielinājās tikai par 5%. Un es domāju, mēs šodien dzirdējām arī par to, cik svarīgi ir plānot un par to, ka inovācija ieviesējis vajag stimulēt un atalgot par viņu inovācijām. Runājot par patērētājiem. Šie skaitļi, ko es minēju, patiesībā nāk no uh, piemēram, viesnīcu nozares, tur, kur tiek izmantots uh, ļoti liels skaits spuldžu. Bet, ja skatāmies individuāli patērētāju līmenī, tad tagad tiek izmantots energoefektīvās halogēnas puldzes. Un es domāju, Eiropas konkurētspējai ir svarīgi uh, lai šīs eh, led spuldzes, kas nonāk tirgu, būtu tiešām kvalitatīvas, lai nebūtu tā, ka sākumā pra, eh, tirgus bija pārpludināts ar zemes kvalitātes led spuldzēm. Un ja profesionāļi patreiz, teiksim, no desmit spuldzēm deviņos gadījumos izmanto šīs led spuldzes, tad eh, individuāli patērētāja līmenī tas ir tikai sešas no desmit. Paldies! bedanke mich herzlich für die. Sirsnīgs paldies ekspertiem! Nu jā, tad, kad mēs organizējam šādas debates, eh, vienmēr eh, pastāv risks, ka ir jāizsakās ļoti lakoniski un īsi, bet domāju, ka darbs jau nav zaķis, tas nekur neaizbēgs, mums būs jāturpina savu centienu nākamo mēnešu laikā un došu vārdu tagad Malkolam Hārboram, kas vadīs nākamo ekspertu paneli. Paldies! So, ladies and gentlemen, my... Uh, Dāmas un kungi, mēs jau nepacietīgi gaidām mūsu runātājs, kur ieņem vietas pie galda prezidijā, un mēs tūlīt sāksim mūsu sēdes uh, nākošo daļu. Right. So a very uh, warm welcome from, uh, from me, uh, Malcolm. Vēlējos uh, pateikties uh, Malkolam Hārvaru kungam, kurš vada patērētāja aizsardzības un iekšējā tirgus komiteju Eiropas Savienībā. Un uh, šīs dienas debates ir bijušas ārkārtīgi saistošas. Un tagad uh, turpināsim diskusijas par um, zemu oglekli uh, rūpniecībā un arī par konkurētspēju. Uh, Ņemot vērā to faktu, ka Eiropas Savienības vienotajā tirgu, arī globālajos tirgos mums ir eh, jāatrod jauns līdzsvara samērs, ir jāmaina sava pieeja, eh, domāšana par daudziem principiem, un mums ir jāatsakās no oglekļa izmantošanas. Protams, tas ir izšķirīgi svarīgi. Un atkal šeit ir ieradušies izcili eksperti, kas dalīsies savās pārdomās ar mums. Es ceru, ka mums būs pietiekami daudz laika viņus uzklausīt, jo tagad jau esam iekavējuši. Ceru, ka atliks laika, laiks dot vārdu arī deputātiem. Pirmais runātājs ir uh, doktors Otmārs Eidenhofers. Viņš uh, ir viens no um, eh, startautiskā klimata pārmaiņu paneļa darba grupas vadītājiem. Tāpat viņš uh, darbojas Potsdamas institūtā kā galvenais ekonomists. Un īstenībā šis Potsdamas institūts ir ļoti labi pazīstams. Es tā dzirdēju, ka viņi ir uh, mīļākā zinātnieku, uh, Angels Merkels mīļākā zinātnieku komanda. Tālāk. Uh, uzstāsies Filips Delpeš, kas ir uh, uh karjera uh, korporācijas vadītājs uh, Eiropas, Austrum Eiropā un Dienvidu Eiropā. Viņi ražo gan dzistēšanas iekārtas, gan gaisa kondicionierus. Viņš runās par to, kas ir jādara šajā mm, uzņēmē darbības nozarē, lai pielāgotos jaunajām prasībām. Tālāk uzstāsies Džūls Kortenhosts. Viņš vada uh, Topel Energy uzņēmumu, kas pievēršas zaļas enerģijas ražošanai, un tāpat viņš ir izpildu direktors Eiropas klimata pārmaiņu fondā. Tas ir uh, filantropisks uzņēmums, filantropiska organizācija, un uh, viņam nav nekādu ideoloģisku vai politisku saistību šajā institūtā. Uh, bet tas ir tāds institūts, kas uh, mēģina pieņemt uh, ļoti pamatotas politiskās vadlīnijas, lai samazinātu CO2 izmešus. Uh, Un visbeidzot, man ir liels prieks mūsu vidū sveikt Oli Beiru Sorensenu, kurš vada institucionālo investīciju grupu, kas veltīta klimatu pārmaiņam. Es domāju, ka mums būs ļoti interesanti uzklausīt Sorensenu kungu, jo ir jādomā par, par investīcijām, lai cīnītos pret klimatu pārmaiņu sekām. Uh, Un eh, Sorensena kungs eh, savā institūcijā sazinās ar Eiropas eh, Savienības lielākiem investoriem, ar pensiju fondiem. Mēs šeit runājam par 3 triljoniem eiro investīciju. Tie ir galvenie runātāji. Un pēc tam būs iespējas uzklausīt mūsu eksperts, un es ceru, ka arī deputāti pietiekam aktīvi izteiksies diskusijās tālāk. Vēlējos sirsnīgi sveikt Džēlzu Čičesteru, kas pārstāv. Um, Lielbritānijas eh, dienvidu rietumus un Gibraltāru. Eh, tieši šo vēlēšanu apgabalu viņš pārstāv arī EKR grupu un darbojas ITRA komitejā. Tagad Eh, ļoti uzmanīgi noklausījos eh, Velsas Prīņša izteikumos, ka ir eh, moderni izmantot mazāk resursu, mazāk preču. Jā, atcerēsimies šo principu. Un es mūsu kolēģiem vēlējos atgādināt, ka mūsu rīcībā ir tāds izcils tehnoloģijas sasniegums, kā pulkstenis. Tas atrodas turpat pie sienas. Un tā tad došu vārdu kopumā pa desmit minūtēm mūsu ekspertiem un Džilzam Čečerštenam trīs minūtes. Un uzņemšu laiku tagad. Honorable member. Priekšsēdētāji, godātie deputāti, liels paldies par to, ka mani uzaicinājāt. Šeit jau tika norādīts, ka es pārstāvu institucionālo investoru grupu klimata pārmaiņu apkarošanai, līdz ar to man ir jābūt ļoti izsvērtam, bet es runāšu kā brīvs cilvēks un cilvēks manis teikto nepierakstiet šai organizācijai, bet tikai otrādi. Mans pirmais, pirmā tēze ir ļoti vienkārša, kā to teica uh, Lords Sterns, tad strādāt kā pa vecām vairs nevar. Uh, klimata pārmaiņu novēršana ir saistīta ar klimata stabilizāciju, nepārsniedzot divus uh, grādus, tad tas varētu izmaksāt 2% no pasaules IKP līdz gadsimta vidum. Bet tagad svarīgas ziņas. Mūsu priekšā pavērtās iespējas ir īslaicīgas Ja mēs nerīkosimies līdz 2030. gadam, tad šis divu grādu mērķis vairs nebūs sasniedzams. Un ja mēs atliekam rīcību līdz 2020. gadam, tad izmaksas pieaugs par 50%. Tas ir ļoti būtisks jautājums un um, daudzi citi stabilizācijas līmeņi, par ko tiek runāts, uh, ir saistīti pat vēl ar lielākām izmaksām un stingrākiem pasākumiem. Vislielākais risks, kas apdraud uh, klimata stratēģiju, ir pieaugošās naftas izmaksas un uh, zem oglekļa izmaksas starptautiskā klimata pārmaiņu komiteja uh, pareģo, ka pat ja pašreiz piedāvātā enerģetikas pakete tiks īstenot, tad globālā sasilšana tomēr turpināsies. Un naftas cenas pieaugumā būs trīs ietekmes. Ogles kļūs konkurējoši spējīgāks Ķinā un Ķinā Indijā enerģijas ražošanai. Un jāsaka, ka oglekļa intensitāte pēdējo desmit gadu laikā šajā reģionā ir pieaugusi, nevis samazinājusies. Tāpat pieaugs nekonvencionālā naftas ieguve. Ķīna un Indija investēs uh, Uh, ogļu sašķidrināšanas tehnoloģijās, un šeit varētu runāt par vienu miljārdu tonu dienā ražošanu līdz 2035. gadam. Šo procesu nevar apturēt ogļu trūkums. Ogles ir plaši pieejamas un lētas, un to pietuks, pietiks visam gadsimtam galvenais ierobežojums šeit ir vieta atmosfērā visiem šiem izmešiem. Un uh, līdz ar to augstā naftas cena un zemās, zemo oglekšu, oglekļu izmaksu cena ir galvenie um, ierobežojumi, kas traucē mūsu attīstību. Un tādēļ ir vienīg, viens vienīgs risinājums uh, šai dilemai. Uh, tehnoloģijas, inovācijas un zaļā izaugsme. Zaļā izaugsme ir nepieciešama, lai mazinātu klimata pārmaiņas un ierobežotu konfliktu izplatību klimata politikas jomā. Daudzi pētījumi liecina par to, ka uh, globālās ekonomikas oglekļa intensitātes samazināšana uh, palielinās uh, energoefektivitāti, un tā ir vienīgā iespēja. Bet uh, efektīva līdzekļu izmantošana prasa jaunas tehnoloģijas, un dažas tehnoloģijas ir svarīgākas par citām. Zemes oglekļa intensitātes tehnoloģijas ir svarīgas, tāpat uh, Ļoti svarīgas ir arī oglekļa uzkrāšanas tehnoloģijas. Ja netieks izmantotas šīs tehnoloģijas, tad izmaksas varētu pieaugt un izvirzītie mērķi netiktu sasniegti. Tāpat ir jādomā par biomasas izmantošanu. Ja mēs uz to liekam uzsvaru, tad uh, klimata pārmaiņu ierobežošanas izmaksas uh, pieaugs divkārtīgi, bet šī biomasas ražošana ir jāsaista ar oglekļa uztvēršanu un noglabāšanu. Tāpat arī Uh, kodolenerģijas izmantošana tikai uh, ierobežotā veidā ietekmē izmaksas. Ir nepieciešams uh, izveidot energotīklus, kur būtu apvienotas um, mainīgas jaudas energoražotnes un jāpārāk pa, jāparedz nepastāvīgās atjaunīgo enerģijas avotu darbības uh, ietekmes. Tāpat ir jādomā par sociālo izmaksu samazināšanu. Uh, klimata inovācijas būs uh, konkurētspējas tikai tad, ja uh, tiks nodrošināta pastāvīga uzticama oglekļa cena ir jāmācās darot un jāmācās pētot. Tādēļ nepieciešams eh, veikt investīcijas šajās jomās, un tās ir absolūti nepieciešams. Uzticamas oglekļa cenas politika ir jāsaskaņo ar tehnoloģijas politiku, zaļā izaugsme nevar aizvietot oglekļa cenu, bet var to papildināt. Tāpat ir e, jātenca, jātiec uz e, klimata pārmaiņu ierobežošanas e, politikas īstenošanu efektīvā veidā, nosakot oglekļa izmaksas. Šai kontekstā es gribētu uzsvērt vēl vienu svarīgu punktu, par ko runāja arī Lords Stērns, atbildot uz vienu no uzdotiem jautājumiem. Proti šeit ir runa par pieeju no augšas uz leju un no apakšas uz augšu klimatu politikā, kas viena otru papildina. Pat ja Kopenhāgenas ir sagrāvusi uh, uzticību pieejai no, apakš, no augšas uz apakšu, tad mums ir tagad starptautiskie centieni jāpapildina ar, dalību, ar valstu politiku, kas ir pelnījuši uzticību, ir jārīkojas valstu, pilsētu mērogā. Un ne tikai jādomā par izmaksu samazināšanu, bet arī jācenšas uh, īstenot daudz tālējošākas politikas nākotni. Ir arī bažas par oglekļa noplūdi, bet vidējā termiņā tā nav liela problēma. Visai eksportējošai industrijai šis risks ir mazs un tas skar tikai dažas nozares. Bet galvenā problēma uh, Eh, kā oglekļa noplūdes eh, ziņā ir saistīta ar degvielas izmaksām. Un šeit ir jāsalīdzina ilgtermiņa, eh, īstermiņa un ilgtermiņa ieguvumi un energoavotu diversifikācija energopiegāžu drošības garantēšanai. Un šeit Eiropa, ja tā rīkotos pirmā, gūtu uh, priekšrocības. Tas liecinātu, ka mēs nopietni domājam to, ko mēs runājam par mm, klimatu pārmaiņu apkarošanas politiku. Šeit tika runāts par Ķīnu, kurai ir ļoti tālējoši projekti paredzēti. Eiropai ir jākoordinē rīcība un šīs mērķis par 30% samazināt emisijas līdz 2020. gadam ir uh, liels solis uz maza oglekļa ekonomiku un ilgtermiņa mērķi samazināt uh, emisijas par 80-95% līdz 2050. gadam. Mēs nedrīkstam ar aizmirst starpposma mērķus 2030. un 2040. gadam. Un tagad noslēguma vārdi. No mana viedokļa vissvarīgākā institucionālā inovācija, lai veicinātu zaļu izaugsmi Eiropā, ir e Eiropas Savienības emisiju tirzniecības sistēma. Tā ir jābūt sasaistītāji ar citu valstu emisiju tirzniecības sistēmām un jāspēj nodrošināt zemas oglekļa izmaksas. Eiropas ETS var veicināt zaļo izaugsmi un inovācijas, lai veidotu mm, zem oglekļa ekonomiku. Paldies! Uh, well, thank you, uh, very much. Paldies! Paldies Otmāram par uh, šo ļoti skaidro un bagātīgo informācijas atainojumu. Tagad došu vārdu Filipam Delpešam lūdzu. Paldies! Es padalīšos uh, savās pārdomās, ņemot uh, vērā situāciju tirgu un arī piedāvāšu vairākus praktiskus piemērus, kā mēs varam rīkoties un kā varam rīkoties ātrāk. Uh, United States and in Europe. And I can see that... Es esmu pietiekami aktīvi darbojies arī starptautiskajā arēnā, gan Āzijā, gan ASV, gan Eiropā, un esmu arī ļoti labi iepazinies ar atšķirībām starp visiem trim kontinentiem. Mēs uh, veidojam jaunas tehnoloģijas, sadarbojamies ar uzņēmumiem, un tagad padalīšos dažos piemēros. Uh, Ir uh, apmēram 70 tūkstoši nodarbināto tieši tehnoloģiju nozara Eiropas Savienībā. Ja mēs būsim pietiekami naski un pieņemsim inovatīvu uh, uz klim klimata aizsardzību vērstu politiku, mēs gūsim panākumus. Jāņem vērā, ka mums ir jābūt pirmajiem, kas pieņems novatoriskus likumus. Ja likumi būs stingrāki, novatoriskāki, arī uzņēmumi varēs ātrāk sākt strādāt pie um, inovatīvām tehnoloģijām un varēs tās eksportēt uz pārējām pasaules daļām. Es domāju, ka Eiropā mēs atrodamies soli priekšā citiem un ir jāturpina tikpat apņēmīgi darboties. Viens no principiem ir uh, pārtiks nekaitīgums, pārtikas uh, nekaitīgums visās ražošanas, uh, visos ražošanas ķēdes posmos, uh, sākot ar to, kad, teiksim, dārzens tiek izcelts no zemes klēpja un kad tas nonāk uz jūsu šķīvja. Uh, Ir e, izmantota ķīmiskā gāze, kas ir paredzēta, lai pārtika saglabātu savu svaigumu ilgākā laika posmā. Ja jūs dodaties uz lielu veikalu, veikalā ir ļoti liela gāzes koncentrācija. Tā ir tehnoloģija, kas ļauj pārtiku saglabāt svaigu ilgākā laika posmā. Thank you. Jāņem vērā, ka šīs tehnoloģijas ir ļoti sarežģītas un uh, tās uh, pārtikas mazumtirdzniecības nozarē rada lielāko CO2 izmešu daudzumu. Ja mēs šo gāzi aizvietosim ar dabas gāzi, tad tas neietekmēs vidi nelabvēlīgā veidā. Tas uh, rada tik lielu izmešu daudzumu patreiz, kā, uh, kas ir līdzvērtīgs 400 mašīnu radītajam izmešu daudzumam viena gada laikā. Jāņem vērā, ka, piemēram, Dānijā uh, ir tikpat laba un garda pārtika kā citās valstīs, bet viņi ražo to zaļāk. Uh, kādēļ viņi to var darīt arī Zviedrijā, kādēļ viņi to var darīt Šveicē, kādēļ mēs to nevaram darīt? Mēs to varam paveikt tikpat labi kā e, šīs uh, valstis, kas ir tādas kā pionieris šajā ziņā. Uh, ASV un Āzija uh, vēlēsies pirkt mūsu pārtiks produktus, ja mēs tos ražosim pietiekam videi draudzīgā veidā. Ir nepieciešams gan finansējums, gan kontrola, gan arī attiecīgs regulējums. Mēs esam darbojušies arī celtniecības nozarē. Ja jūs, piemēram, redzat uh, šādu milzīgu ēku kā Eiropas parlaments, uh, šeit ir piesaistīts ļoti daudz spēlētāju intereses. Protams, eh, ir jāņem vērā gala patērētāja intereses, bet tas ir cilvēks, kas, piemēram, šajā ēkā ierodas kā pēdējais. Un ir daudz ēku, kuras tiek ražotas, eh, kuras tiek celtas tā ļoti neambiciozi, gan runājot par ēkas konstrukciju, gan arī par apgaismojumu un citām detaļām. Un, ja mēs Eiropas Savienībā būsim pietiekami efektīvi un varēsim uh, izmantot novatoriskas tehnoloģijas visos rūpniecības posmos, mēs sasniegsim patiešām daudz. Es vēlējos pateikt, ka Japāna Eiropu apsteidz jau sen, tagad tehnoloģija jomā viņi ir izvirzījušies priekšgalā. Bet kas notiek? Piemēram, ASV gāze ir lēta un cilvēki to izmanto ļoti daudz un uh, gāze ir uh, ļoti lēta ASV, bet uh, tā ir sadardzinājusies citās pasaules daļās, tādēļ tur tā netiek tik plaši izmantota. Jaņem vērā, ka Eiropas Savienībā ir ļoti daudz izpētes un attīstības centru, mēs varam uh, piedāvāt šos jauninājumus, mēs varam radīt jaunas darba vietas, bet kas ir jādara tagad? Ir jāpieņem jauna, stingrāka likumdiešana, jādara tas ātrāk. Uh, Ne vienmēr eh, visa panākuma ķīla slēpjas finansējumā. Mums jau ir pietiekami daudz labu iestrādņu uz vietas. Jūs energoefektivitāti varat uzlabot ļoti lielā mērā jau izmantojot pastāvošo tehnoloģiju, neizdomājot neko jaunu. Un tas nāks par labu gan visai Eiropai, gan mūsu planētai kopumā. Paldies! Uh, indeed, uh, clear... Paldies, paldies Dēlpeša kungam par ļoti skaidro un nepārprotamo informāciju, ko viņš mums piedāvāja. Tagad uh, došu vārdu Kortenhorsta kungam. Thank you very much, Mr. Chairman. Mr. President. Paldies, priekšsēdētāji kungs, uh, kolēģi, dāmas un kungi, Eiropa parlamenta deputāti. Protams, Eiropas Savienībai ir jāspēlē un tā var spēlēt nozīmīgu lomu runājot par zema oglekļa pārticību. Bet Mēs varam gūt panākums tikai tad, ja būsim nākamās industriālās revolūcijas priekšgalā. Mēs vēlamies saglabāt šo planētu nākamajām paudzēm un no otras puses piedāvāt viņiem labklājību, pārticību, izaugsmi un jaunas darba vietas. Es esmu gūst vairākas mācības šajās diskusijās. Uh, īstenībā pareizs regulējums palīdzēs mums spēlēt šo līderu lomu, nevis uh, liks mums sprunguļus riteņos. Uh, Ekonomisti jau pirms eh, kādas laika sprīža eh, nāca klajā ar sakojošu ideju. Ja jūs vēlaties stimulēt pašmāju izaugsmi, tad parūpēties par labi regulētu tirgu un augstu konkurētspēju. Man bija liels gandījums dzirdēt kolēģi no Philips. Viņš uzsvēra, cik nepieciešama ir šāda uh, likumdošana arī, piemēram, ražojot gaismas spuldzītes. Bet ekonomiskā analīze Polijas varbūt mums nepiedāvā pilnīgi uh, visu argumentu spektru, kas ir nepieciešams, lai mēs varētu pārliecināt uh, sabiedrību par to, ka ir nepieciešama šāda ekonomiskā revolūcija. Mēs īstenībā varbūt neesam apjēguši pilnībā industriālās revolūcijas sekas tas, kāda ir moderno tehnoloģiju piedāvātā pārticība. Jūs varat visu izdarīt tagad gandrīz vai ar datoru palīdzību un jāņem vērā, ka industriālā revolūcija lielā mērā ir atkarīga no informācijas un komunikāciju tehnoloģijām. Tas pats attiecas arī uz vidi. Un jāņem vērā, ka mēs nerunājam tikai par dažādām starpnozaru disciplīnām. Mums ir nepieciešama jauna industriālā revolūcija. Tas varēs ļaut pie, piesaistīt jaunas investīcijas, uh, uzņēmē darbības līderi redzēs savā acu priekšā pavaramies jaunus apvāršņus. Un tagad runāšu par trim galvenajām politikas prioritātēm. Tātad pirmā ir saistīta ar skaidriem mērķiem. Ja jūs vadāt uzņēmumu, jums ir aizveido vīzija, ilgtermiņa vīzija, Eiropas Savienība to ir paveikusi. 80 līdz 95% emisiju samazinājums līdz 2050. gadam, bet uh, līdz um, 2000 2050. gadam ir jānosprauž skaidri mērķi arī attiecībā uz nākamajām desmitgadēm, uz 2020., 2030. un 2040. gadu. Ko es šodien dzirdēju? Ir jāparūpējas eh, par emisijas samazināšanu par 30%, nevis 20%. Tas nenozīmē. Uh, nevien klimata eh, pārmaiņu radīto seku samazināšanu, bet arī mūsu spēlējumu līderu lomu. Ja mēs neesam pārāk ambiciozi, mēs, ko mēs sakām savai sabiedrībai? Nu, īstenībā mēs neesam tik konkurētspējīgi, tad eh, noteiksim mērķi procentu apmērā un redzēsim, ko tad sasniegsim. Bet ja mēs būsim ambiciozi un savām tautām teiksim, mēs atradīsimies nākamās industriālās revolūcijas priekšgalā, mēs noteiksim mērķis 70% apmērā apmērā, tad šī vīzija pārvērtīsies patiesībā. Nākamā politikas joma, um, kas mums jāpievērš daudz uzmanības, ir energoefektivitāte. To jau mēs atkārtoti dzirdējām. Bet oglekļa izmešu samazināšana, uh, mazāks enerģijas patēriņš vēl nav uh, panākuma atslēga. Uh, Mums ir jānosprauž ļoti ambiciozi mērķi. Šī latiņa ir jāpaceļ patiešām augstu, runājot par emisiju standartiem arī transporta sektorā, arī autonozarē. Pirmām kārtām mums ir jāpalīdz Eiropas Savienības valdībām, lai tās var pielāgoties jauniem apstākļiem. Mēs vairs nevaram gaidīt 40, 50 gadus. Mums ir jāveic jaunas, novatoriskas, ambiciozas programmas, jāizteno tās jau šodien. Eiropas klimata fonds ir publicējis ziņojumu par mērķiem, kas jāsasniedz līdz 2050. gadam. Savā pārskatā mēs ilustrējam, ka gan no tehniskā, gan no ekonomiskā viedokļa raugoties, mēs varam atteikties no oglekļa līdz 2050. gadam pilnībā. Tas ir reāli. Mums ir jāizveido integrēts kopīgais tirgus, veidojot labākas saiknes starp e-, elektrotīkliem un eh, tas ir jādara pietiekami taupīgi. Visbeidzot, ir nepieciešama skaidra vīzija, nepārprotami mērķi, energoefektivitātes veicināšanas standarti, uh, enerģijas ražošana bez oglekļa patēriņa. Tā ir mūsu nākotne. Paldies! Well, again, thank you very much indeed for... Tiešām liels paldies par šo ļoti skaidro ieteikumu, un Sorensen kungs lūdzu 5 minūtes jums. Paldies, priekšsēdētāji! Godātie Eiropas parlamenta deputāti, dāmas un kungi! Es jau ievadā teicu, ka IIGCC Eh, ir grupa, kas pieaicina institucionālos investorus, un mēs cieši strādājam ar līdzīgiem sadarbības tīkliem Ziemeļamerikā un Dienvidu Austrumāzijā. Tā kā aiz manis stāv tiešām eh, milzīgi institucionālie investori, un mans paustais saskan arī ar viņu viedokli lielā mērā. Mūsu organizācija uzskata, ka viena no pašām svarīgākajām lietām, kas ir jārealizē turpmākajos gados, ja mēs Eh, gribam, lai mēs eh, nostātos uz zaļās izaugsmas ceļa, ir labāks dialogs starp investoriem un politikas veidotājiem. Tādēļ arī šī konference un šis pasākums ir ļoti apsveicams. Ir nepieciešams veikt eh, tuvākajās desmitgadēs milzīgas investīcijas, lai nodrošinātu mazākas oglekļa emisijas. Aprēķina liecina, ka apmēram 80% šo investīciju varētu nākt no privātā sektora. Tas nozīmē, ka privāti investori spēlēs arvien nozīmīgāku lomu, lai pāriet uz ekonomiku ar zemām CO2 emisijām. Un tas, vai mēs spēsim to piedāvāt un realizēt, ir atkarīgs no politikas. Privātie investori un uzņēmumi aicina spēcīgāku pārvaldību un gudrāku regulējumu, kamēr politikas veidotāji, es domāju, varētu to uzskatīt par ļoti pievilcīgu piedāvājumu. Tā kā lūdzu, regulējiet. Mums ir jāatbalsta un jāvirza investīcijas infrastruktūrā ar zemām CO2 emisijām un efektīvā um, ražošanā. Mums ir nepieciešams investīcijas uh, lai um, aktīvu mūž, il, mūža ilgums atbilstu riskiem. Bez tām ļoti svarīgi ir nodrošināt caurspīdīgumu un realizējumās politikas ilgdzīvošanu. Katrā ziņā jāsaka, ka kapitāls ir pieejams. Es domāju, ka jautājums ir, vai ir politiskā griba maksāt par šo kapitālu, bet kapitāls ir. Es negribētu teikt, ka investori ir eh, mantrausīgi vai cīniski attiecībā pret eh, problēmām, ar ko sastopas cilvēce. Gluži pretēji lielākā daļa investoru pasaulē um, noteikti eh, skatīsies uz iespējām, kādas dod investīcijas, lai cīnītos ar klimata radītajām izmaiņām. Un šie investori noteikti ir gatavi veikt lielu mērogu investīcijas infrastruktūrā, kas ir saistītas ar mm, šīm klimata izmaiņām, bet šie institucionālie investori nevar veikt investīcijas, ja tas nav viņu klientu vai akcionāri interesēs. Šīm investīcijām ir jābūt ekonomiski pamatotām un ir jānodrošina riska pamatot investīciju atdevu. Pretējā gadījumā investīcijas aizies citur. Un jums vajadzētu atcerēties, ka investīcijas investīcijas savā starpā vienmēr konkurē, jo vienmēr ir arī citas vietas, kur investēt. Globāla vienošanās par klimatu pārmaiņām ir svarīga ilgtermiņā. Mēs Kopenhāgnā to nepanācām, nepanācām arī Kankūnā un iespējams, ka arī Tuvākajā nākotnē mēs to nepanāksim, bet tam ir jāsaglabājas kā mūsu svarīgākajam politikas mērķim. Tajāpat laikā notikumi noteikti attīstīsies ļoti strauji. Globālā vienošanās tajā pat laikā neparedz detalizētu regulējumu, kas interesē konkrētos investors, izvērtējot dažādus piedāvājumus. Šajā gadījumā politikai ir jānodrošina šī interese, lai šis ieguldījums tiešām būtu pievilcīgs investoriem. Un regulējumu vispirms vajag, nodro, ir jā, vajag nodrošināt uh, valstu valdībām un reģionālajām pārvaldu struktūrām. Mēs, kā investori, aicinātu Eiropas Savienību izdarīt septiņas lietas. Tas ir par divām vairāk nekā politiķi var atcerēties. Man šorīt no rīta teica, ka tikai viņi piecas var atcerēties. Tātad pirmkārt, uh, Mums ir nepieciešams, lai tiktu apstiprināti ambiciozāk mērķi vidējā termiņā, un it īpaši attiecībā uz energoefektivitāti, jo tas bū, tā būtu visliktenīgākā kļūda. Otrakārt ir nepieciešami ambiciozi un pamatoti mērķi arī ilgtermiņā. Investoram 2020. gads ir parīt. Tāpat eh, valsts politikai ir jābūt uh, tādai, kas rosina stimulus, ir jāatsakās no subsīdijām fosilajai dagvielai, ir jānodrošina pārobežu projekti, un tāpat ir jānodrošina stabilas un augstas cenas pār CO2 emisijām. Tas noteikti veicinās investīcijas eh, ražotnēs ar zemām CO2 emisijām. Un tad mēs varēsim cerēt uz eh, šo labklājību un izaugsmi. Tātad politika, politika ir jāveido tā, lai mēs izdarītu pareizās lietas un tādas, kas ir racionāli pamatotas. Paldies! Paldies! jūs iekļāvāties šajā piecu uh, minūšu atvēlētajā laikā, un tas tiešām ir ļoti jauki, un pirms es dodu vārdu Džilam Čičester kungām, es gribētu teikt, ka mēs ļoti labprāt uh, uzklausītu arī mūsu viesus, jo uh, tie nav tikai Eiropas parlamenta deputāti, kam ir atļauts runāt, un ja kāds uh, vēlas izteikties, jūs uh, paceliet rokas un tad mēs dosim jums vārdu. Un tagad es došu vārdu Čārzam Čičesteram, trīs minūtes. Paldies priekšsēdētāji. Viena no priekšrocībām mm, tas eh, ir tā, ka visi grandi ir aizgājuši un tagad mēs varam brīvāk izteikt provokatīvas lietas, bet es to nedarīšu priekšsēdētāji. No iepriekšējām debatēm es eh, izkristalizēju sev pāris domas. Un pirmo ierosināja princis Čārlis. Viņš, teica, viņš runāja par patērētāju lomu, un es uzskatu, ka patērētājs ir izšķirošais. Un ja mēs pārliecināsim patērētājus mainīt viņu ieradumus un paradumus, tad mēs būsim izpildījuši visgrūtāko uzdevumu. Lords Sterns teica, ka mums labāk jāpamato argumenti rīcībai. Cik patiesi vārdi? Tāpat tika pieminēta industriālā revolūcija, un šo tēmu atkārtoja vairāk runātāji. Es domāju, jā, tā tas ir. Un tas ir milzīgs izaicinājums un lielas iespējas. Bet atcerieties, cik ilgu laiku prasīja iepriekšējās industriālās revolūcijas. Forda kungs no Philips kompānijas teica, ka cilvēki ir uztraukušies pār energoefektīvu pasākumu sākotnēji augstām izmaksām, bet tas ir izaicinājums ražotājiem un inovatoriem, lai viņi piedāvātu produktus, kas piesaistītu patērētāju interesi. Man draugs Hans Vanderlū teica, ka gāze un uh, oglekļa piesaistīšana būtu risinājums, lai pāriet uz ekonomiku ar zemām CO2 emisijām. Es piekrītu, bet es negribētu aprobežoties tikai ar šīm divām lietām. Es noteikti iekļautu arī kodola enerģiju, kas šajā pēcpusdienā gandrīz netika pieminēta. Un tā ilgtermiņā un vidējā termiņā būs milzīga loma, lai nodrošinātu uh, mm, energoresurss ar zemām vai nulles CO2 emisijām. Un mums vēl ir jāparāda, kā oglekļa piesaistīšanas schēmas darbojas. Tik pieminēts par augstu naftas cenu un zemu oglekļa cenu. Mani neuztrauc augstās naftas cenas, jo tas liek cilvēkiem meklēt citus energoresursus un avotus. Un es esmu nobežījies par zemajām oglekļa emisiju cenām, bet mēs esam tie, kas mākslīgi nosaka um, CO2 cenas, tā kā risinājums ir mūsu rokās. Un es piekrītu tam, kas tika teikts par uh, emisiju tirzniecības schēmām, un tas varētu veicināt to, ka mazāk tiek izmantots CO2 bagāts vai intensīvas degvielas. Um, es par CO2 izmantošanu pārtikas atdzesēšanai, tā ir ļoti praktiska ideja, bet ja CO2 ir tik slikts, kādēļ mēs gribētu to izmantot, lai um, atvēsinātu pārtikas, domāju, tas eh, izklausās visai pretrunīgi. Kortenhorts teica, ka mums ir jārīkojas izlēmīgi un izšķirīgi pēc iespējas ātrāk, bet tie cilvēki, kas nāk pēc sākotnējās fāzes, ir tie, kas spēj izmantot vislabākos tehnoloģiskās revolūcijas sasniegums, bet es, protams, vēl visu to labāko tiem, kas grib būt pionieri, um, izpētot esošo tehnoloģiju vēl nezināmos laukus. Sorensen kungs teica, ka ir nepieciešama stingrāka pārvaldība, lai sasniegtu mērķus un nepieciešama ilgtermiņa investīcija lēmums, kas nosaka, ko nosaka pašu intereses vai, teiksim, šis sautīgums, bet es gribu mazāk valdības un vairāk brīvas cilvēku izvēles. Paldies! Paldies! Šķiet, jūs bijāt ļoti provokaties, kas ir laba diskusijām, Čičester kungs. Uh, vai uh, tātad Hetzel kundze, jūs gribat uzdot jautājumu, ja? Paldies priekšsēdētāji. Es gribētu pateikties vēlreiz organizatoriem. Tiešām šis ir ļoti interesants pasākums un uh, Ja runājam par provokācijām, tad šķiet es biju visai proaktīvi uzdodot jautājumu padomas priekšsēdētājiem, bet mēs tā tad tiecamies uz to, lai izmainītu Eiropas energopolitiku. Un uh, mēs to darām ļoti sen jau, bet šķiet, ka nekas nemainās. Šķiet, ka investīciju apjomi nozarē ļoti zemi. Uh, mēs redzam, ka elektrostaciju, teiksim, šis uh, mūža ilgums ir 40 gadi, un tā šī investīcija līkne ir ļoti ilga. Ar likumdošanu mēs nepanāksim zemes CO2 emisijas. Mums ir nepieciešams jauns investīcijas. Mans jautājums kā inženieri un kā mājasēmniece es esmu iemācījusies, ka ūdens vārās pie 100 grādiem. Bet jautājums ir, ko jūs domājat par mūsu ūdeni? Kad mēs varēsim teikt, ka tas vārās? Jo mums ir jānonāk pie šī kritiskā punkta un ko panākt, lai tas uzvārītos, jo tad revolūcija notiks. Critical mass, yes, uh, which of course is very important for nuclear as well. Um, Ms. Džiksons kundze, lūdzu. Diksons kundze un pēc tam Hepners kundze. Diksons kundze lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Es gribētu uzteikt uh, Buzeka kunga drosmi realizēt uh, šo ideju uh, par šo konferenci un uzaicināt uh, viņa augstību Velsas princi. Es domāju, ka tas iezīmē mūsu ceļu 2020. gada mērķu sasniegšanai. Un šodien ir ļoti daudz uzņēmumu pārstāvju, un ir vēl daudz citi, kuri ļoti interesēti šajā jautājumā. Un es ļoti ceru, ka šāda viedokļa apmaiņa uh, nebūs vienīgā, ka mums vēl būs iespēja to darīt, lai mēs izmainītu savu ekonomiku un lai mēs varētu parādīt arī citiem uzņēmējiem, politiķiem un patērētājiem, ka tas ir pamatoti un saprātīgi. Mēs visi zinām, ka tikai nedaudzas valstis, kam tiešām ir grūti pāriet uz ekonomiku ar zemām CO2 emisijām, Es gribētu vaicāt Edenhofera kungām un Buzeka kungām, kā jūs viņiem pastāstīsiet par to, kā nodrošināt šo pārēju. Mēs, piemēram, zinām, ka Polijai ir zināmas problēmas, jo tā ir lielā mērā atkarīga no oglēm, un kā pārliecināt šīs valstis. Paldies! Es domāju, ka prezidentam būs gan noteikti būs viedoklis, bet tagad Hubners kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu ļoti pateikties paneļlocekļiem par to, ka jūs esat piedalījušies šīs dienas pasākumā. Un jāsaka, ka jūs aplūkojāt šo tēmu no dažādiem skatu punktiem, un tas, par ko mēs runājam, ir ļoti svarīgi. Uh, ekonomika ar zemām CO2 emisijām, bet man ir četras piezīmes. Pirmkārt, energoefektivitāte. Man vecmāmiņa man teica, vispirms taupi un pēc tam tērē. Es domāju, tas ir universāls apgalvojums. Otrakārt, energo patēriņš. Patreiz šis patēriņš ir milzīgs - apgaismojums, transports, ēku nepietiekama siltumizolācija. apkūres eh, sistēmu neefektivitāti, bet kā pārliecināt pārējos cilvēkus, jo mēs esam jau pārliecināti par to, ka vajadzētu šāds pasākums veikt. Tālāk daudz cilvēku teica, ka ogleklis un oglis nebūtu nav sliktas lietas pašas par sevi, bet ka ir nepieciešama inovatīva pieeja to izmantošanā. Es domāju, ka tas tiešām ir svarīgi. Daudz cilvēki teica, ka pēc iespējas ātrāk ir jāpieņem atbilstošā likumdošana un regulējums, bet tam ir jābūt stabilam, lai investīcijas varētu teikt arī nākotnē. Paldies! Un paldies paneļu dalībniekiem un Džēlsam par diskusijas stimulēšanu. Sāksim varbūt no otra gala. Es došu katram no paneļa dalībniekiem iespēju atbildēt. Sāksim ar Sorensen kungam un dodu jums katram vienu minūti, lai komentētu šeit izskanējušo. Sorensen kungs lūdzu. about the anxiousness about big government. Um, what we're saying is not. Tātad par valdību. Mēs sakam, ka valdībai nav jāsaka, kas mums būtu jādara, bet viņiem ir jānosaka rāmi, un mēs lēmjam, kā šo rāmi aizpildīt vai kā sasniegt. Valdība ir tā, kas nosaka mērķus, lai mēs varētu izvērtēt savas investīcijas. jo tas nozīmē arī lielu saistību uzņemšanos, un ja šāda ietvara nav, tad investīcijas nav iespējams. Tajā pat laikā mums ir svarīgi, lai likumdošana būtu kvalitatīva. Bet, lai tas izdarbotos, mums regulējums ir nepieciešams. Paldies! tad mums ir nepieciešams gudrāks regulējums. Tālāk, Kortenhorst kungs. Jūs vaicājāt, vai ūdens vārās. Zinātniski runājot, ir skaidrs, ka klimata pārmaiņu ūdens ir uzvārījies, un es domāju, ka mums tagad vajadzētu aicināt tos, kuri sauc sevi, sevi par skeptiķiem, ka nav pierādījumu tām, ka mēs varētu šaubīties par ūdens vārīšanos. Kas attiecās uz ekonomiskajām iespējām, arī šeit ūdens ir uzvārījies. Piemēram, Ķīnā 60 līdz 70 procenti no globālās uh, ražošanas apjoma saules baterijām realizēsies Ķīnā. Tāpat Ķīna ir vadošā elektromobīļu razo, ražošanā. Un tā ir apņēmības pilna nodrošināt arī energoefektivitāti ražošanas procesos. Tā kā kas attiecās uz industriālo revolūciju, arī šeit ūdens vārās. Un ja mēs nepiedalīsimies, tad mēs paliksim zaudētājos. Paldies! Vēl Peškungs, lūdzu. Man šķiet, ka tagad ir jāatbild uz jautājumu, kā pāriet no vīzijas uz strateģisku plānu. Ceļojot pa pasauli, es redzu, ka visi saprot, ka ūdens ir sasniedzis vārīšanās punktu. Ir skeptiķi, bet viņu ir maz. Jautājums, kad ir īstais laiks, kad pieņemt likumus un realizēt pārēju. Ja runājam par atomelektrostaciju, tad eh, šis investīciju atdeves periods ir 50 gadi. Līdz ar to šīm investīcijām ir jābūt uh, pamatotām. Ēkā, piemēram, investīcija atdevis termiņš ir 20 gadi, um, universāla veikalam 10 gadi. Bet es domāju, ka vajadzētu transformēt kapitāla investīcijas, un šeit politiķiem un uzņēmumiem ir jāsanāk kopā, jābūt praktiskiem, pragmatiskiem Polija, Polijā, piemēram, tec uzbūvēšana ir daudz sarežģītāka un grūtāka nekā veikt investīcijas citur. Ja runājam par rīcības plānu, tad jā, daudz cilvēku ir pārliecināti, bet pieņemot likumdošanu mums ir jāņem vērā arī daudz praktiskie aspekti. Paldies! Edenhofer kungs! Paldies, man ir divi komentāri. Es gribētu vēlreiz uzsvērt, ka es esmu ļoti norūpējies par to, ka naftas cenas ir augstas, bet oglekļa cenas ir zemas, jo augstas naftas cenas ir viens no svarīgākajiem iemesliem, kādēļ oglis ir tik konkurētspējīgs un Ķīnijā, ASV un Indijā mēs novērojam ogļu renesansi. Uh, un oglekļa intensitāte ir palielinājusies, nevis samazinājusies, un vienīgais veids, kā to pārvarēt, ir noteikti augstākas cenas CO2 emisijām, un es domāju, ka Eiropas emisiju tirzniecības schēma ir ļoti svarīga inovācija, bet ir nepieciešama vēl trīs soļi. ETS ir jāaptver visi 11 sektori visi atbilstošie sektori un nozars. Un tad būs garantija, ka mēs varēsim realizēt izmaksu efektīvas tehnoloģijas ar zemām CO2 emisijām vai tādām, kas pietuvināts nulē. Tālāk ETS ir jāsasaista ar emisiju tirzniecības schēmām citās valstīs, kas parādās. Un tad varētu veidot globālo ETS tirgu. Vispēcot, gudrs regulējums nozīmē, ka mēs nevis regulējam katru atsevišķo tehnoloģiju, bet mums ir schēma, kas ir neitrāla, bet tajā pat laikā derīga jebkurām tehnoloģijām. Un tad mēs, redzēs, tad mēs redzēsim to, ka politiķi ir apņēmības pilni ilgtermiņā mazināt CO2 emisijas un rīkoties efektīvi. Un tādā gadījumā mēs varētu runāt par industriālo revolūciju. Paldies, paldies visiem paneļa dalībniekiem. Liels paldies! And, um... I'm now um, just uh, two final comments from me. First of all, in the prompt. Visbeidzot par komentāriem. Eiropas parlamenta zinātnes un tehnoloģija struktūra vienība, kuras priekšsēdētājs es esmu, ir iesaistījusies daudzās aktivitātēs, attīstot un izvēršot šo dialogu, un es ļoti labprāt sadarbotos ar eh, visām interesētajām pusēm, un šī analoģija ar ūdens vārīšanos. Man šķiet, ka mūsu pienākums ir pārliecināt mūsu iedzīvotājus, ka katliņš tiešām vārās. Nu, un tagad es labprāt nodošu vārdu noslēguma eh, uzrunāju Jeržijam Buzeka kungam. Paldies! Eh, es vēlētos pateikties eh, jums par sēdes vadīšanu, pateikties arī tūkiem, kur bija ilgāk ar mums kopā nekā paredzēts. Es ceru, ka mēs neievilksim sanāksmē par uh, dažām minūtēm. Es vēlos pateikties mūsu galvenajiem runātājiem un speciālistiem, kuri bija pie mums atnākuši un dalījās ar mums savos apsvērumos. Tas bija ļoti labi, ka mēs varējām šeit sanākt un tikties. Un tagad es gribētu atbildēt uz konkrētu jautājumu pārējas periods valstīm, kuras pārsvarā izmanto ogles. Dažas tādas ir arī Eiropas Savienībā, diemžēl, protams. Uh, šeit ir absolūti nepieciešama oglekļa uztveršana un noglabāšana, bet mēs joprojām nezinām, vai šī tehnoloģija tiešām darbojas par simts procentiem, jo E, šeit galvenā problēma ir oglekļa uzglabāšana. Un arī mēs zinām, cik izmaksā oglekļa uztveršana dažādās enerģijas ražošanas fāzēs. Šeit lielu sarežģījumu nav. Bet e, jācer, ka, ka šī tehnoloģija tiešām darbosies, tā ir nepieciešama arī Ķīnai un Indijai, jo uh, Mēs nevaram izmantot šo tehnoloģiju tikai Eiropas Savienībā. Tas uh, nav iespējams. Tālāk par kodolenerģiju, kā norādīja kolēģis ļoti pareizi Džils Čičesters, to pie tā mēs strādājam arī manā valstī un cerams, uh, ka šis uh, process būs veiksmīgs. Bet par tuvāko nākotni domājot, ir jādomā par energoefektivitāti, energoietaupījumiem. Mēs varam ietaupīt varbūt 20, 25, 30 procentus, ja mēs patiešām cīnīsimies par to. Un šis ietaupījums ir milzīga iespēja, to nedrīkst aizmirst. Un pavisam noslēgumā vēl daži vārdi par to, kas būtu jādara turpmāk. Eiropas, eh, domājot par to, kas nepieciešams Eiropas Savienībai, nemaz eh, nerunājot par eh, debāšu rezultātiem Dienvidāfrikā, tur rezultātus nevar vēl prognozēt, bet runājot par tādu milzīgu problēmu, kā veidot um, ekonomiku ar mazu oglekļa patēriņu, to sasaistīt ar ekonomikas izaugsmi un darba vietu radīšanu, kas ir jādara. Un es ierosinātu pāris pasākumus. Pirmkārt, izveidot vienoto enerģētikas tirgu. Tas nozīmē, ka ir nepieciešami starp savienojumi, uh, pārobežu savienojumi, iekšējie savienojumi Kādēļ tas ir tik svarīgi? Ne tikai cenu dēļ, protams, vienotais tirgus uh, cenu ziņā vienmēr ir labāks. Mm, to ir apliecinājusi vienotā tirgus darbība arī citās ekonomikas jomās, uh, nozarēs. Malkoms Harbors uh, Uh, savā komitejā strādā pie šī jautājuma un Montī ziņojumā par to ir teikts, ka mums ir nepieciešams vienotais energoresursu tirgus. Tātad tas ir vajadzīgs. Šo uh, soli vi, daudz atbalsta. Tālāk ir nepieciešams veidot zaļo enerģiju. Ir uh, nepieciešams starp savienojumi, lai uh, saules enerģija varētu no Ziemeļāfrikas vadīt uz Eiropu vai arī vēja enerģija no Lielbritānijas ziemeļiem pārvadīt uz Eiropu. Tātad mums ir nepieciešams starp savienojumi gan starp dalību valstīm, gan ar uh, kaimiņu valstīm. Mums Uh, Baltikas, Baltijas reģions, piemēram, atrodas kā uz salas, kas ir izolēts. Tādas uh, izolētas salas, diemžēl, mums vēl pastāv Eiropas Savienībā. Uh, protams, uh, mums ir uh, ļoti svarīgi arī pārliecināt patērētājus. Tas arī ir svarīgi. Tālāk vēl par nākošiem soļiem. Par energoapgādes drošību arī no šā viedokļa vienotājs tirgus ir ļoti svarīgs absolūti izšķirošs. Ir nepieciešams energorezerves, tehnoloģijas, jātīsta tehnoloģijas, jāizveido Eiropas strateģiskais enerģētikas plāns Pirms trim gadiem es biju referents par šo jautājumu, un es plenārsēdē uzstājoties runāju, ka ir nepieciešams piešķirt jau 3 miljārdu šim plānam. Es domāju, tagad ar to pat vairs nepietiktu. Tagad vajag 20. Redziet, jau pagājuši trīs gadi. Mums ir nepieciešams jaunās Eiropas tehnoloģijas arī efektivitāte ir ļoti svarīga, energotaupības pasākumi. Jā, kodolenerģija, saules enerģija, vēja enerģija. Jā, par to jau 50 gadus mēs runājam. Iesim šajā virzienā. Un mm, vēl pēdējais jautājums. No kurienes tad ņemt naudu? Jo bez naudas jau neko nevar paveikt. Mums ir nepieciešams 200 miljārdu eiro, lai veidot starp savienojums Eiropas Savienībā. Lielākā daļa finansējuma būs jāgūst mm, no privātiem finansētājiem, bet, diemžēl, ne visi šie projekti ir pietiekami pievilcīgi privātiem investoriem. Un šādi projekti mums būs jāatbalsta arī no privātiem sabiedriskā sektora puses. Un tādēļ ļoti svarīga ir publiskā privātā partnerība, lai tiktu ieguldīti gan sabiedriskie, gan privātie līdzekļi šādos projektos. Un protams, subsīdijas ir nepieciešamas, granti Un Eiropas investīciju banka ir izstrādājusi īpašu procedūru septītajā pētniecības pamatprogrammā, lai palīdzētu piesaistīt finansējumu un investīcijas pētniecībā un inovācijās, un it īpaši enerģetikas jomā. Pateicoties jaunām tehnoloģijām, mēs varam arī uh, nodrošināt savu konkurētspēju, jo tā savukārt nozīmē jaunu darba vietu radīšanu. Mums ir pieredze, mums ir uzņēmumi, mums ir idejas, un mums tagad ir jāizstrādā atbilstoša politika. Un es domāju, ka uh, sanākot un apspriežoties uh, mēs varam saprast, ka klimata problēmas un enerģētikas problēmas nevar nodalīt. Mums ir jādomā par uh, oglekļa izmešu samazināšanu un labklājības nodrošināšanu. Mums ir nepieciešama Eiropas enerģētiskā kopiena kā tāds uh, jumts. Uh, kas uh, mūs apvienotu uh, mūsu turpmākā darbā. Es vēlreiz pateicos visiem, kas piedalījās šajā diskusijā ar komentāriem, ierosinājumiem, un mēs noteikti tiksimies arī citreiz. Liels paldies!